Good afternoon, dear colleagues. Dear... Labdien, dārgie kolēģi, dārgie locekļi, sāksim mūsu pēcpusdienas sēdi. Un tagad mēs sāksim ar mūsu darbības kārtības pirmo punktu, kas ir turpinājums debatēm, kas mums bija jau plenāra ses, eh, sesijā. Šeit šodien mēs tiekamies ar Grieķu ministru. Eh, viņš jau ir ticies ar komisāri Malmstrēmu, lai apspriestu jautājumus, kas attiecās uz migrāciju, patvērumu un robežām. Un kā jūs visi zināt, Mm, par to mēs runājām arī pēdējā plenāra sesijā, mm, pirms nedēļas ceturtdienā. Te mums ir arī Dānijas prezidentūras pārstāvji, taču šoreiz mums ir iespēja aprunāties ar Grieķijas pārstāvjiem personīgi un uzdot viņiem jautājumus. Krisahoidisa kungs, jums vārds. Thank you, Mrs. Gall. Paldies, priekšsādātājs kundze. Sirsnīgs paldies. Paldies par to, ko esat sanākuši šodien zālē un piedalāties Liba komitejas sēdē. Pārstāvu Grieķiju. Un gribu atbildēt uz jautājumiem, kas ir saistīti ar migrācijas problēmas uh, pārvaldību manā valstī un arī Eiropā kopumā. Ievadam gribu teikt, ka gribu būt ļoti atklāts un tiešām gribu pateikt absolūto patiesību, bet arī absolūto patiesību no uh, daudzām pusēm, lai jūs um, saprastu, kāda ir šī problēma un lai jūs, parlamenta deputāti, varētu palīdzēt uzlabot situāciju. Nemaz negribu slēpt. Jūs varat uh, uzklausīt pilnu patiesību, bet tad uzklausiet lūdzu visu, lai mēs varam gal galā saprasties. Grieķijā pat labāk saskaramies ar ārkārtīgi sarežģītu problēmu, proti ar krīzi. Katru dienu jau daudz gadu laikā saskaramies ar uh, lielu humāno katastrofu, respektīvi krīzi, nu, lai vienkārši pastāstītu jums, kāds ir apjoms. Uh, šīm problēmām, es eh, varu pateikt, ka 2008. gadā Grieķijā Simt četrdesmit seši tūkstoši nelegālo imigrantu ieradās. 2009. 126 tūkstoši, 2010. 132 tūkstoši un 2000. 2011. 100 tūkstoši. Visi šie bēgļi ir tie, kas ir reģistrēti, bet ir arī vēl citi, tie, kas uh, nekad nav tikuši reģistrēti Grieķijā. Iebrauc 90, jeb ierodas 90% no nelegāliem imigrantiem, kas ierodas Eiropā. Tātad 90% no nelegāliem imigrantiem Eiropā ierodas caur Grieķiju, un tad Nu, es lūdzu jūs arī uzdodiet jautājumu, kuru no lielajām valstīm, nu, iedomājieties pat arī vislielāko un vislabāk organizēto un visbagātāko, kura valsts var tikt galā ar šādu migrantu plūsmu katru dienu. Aptuveni 400 cilvēku ierodas mūsu valstī. Uh, caur um, pa cietzemes robežām vai um, pa jūras ceļu, un tie ir um, nelegālie imigranti, tie ir bēgļi. Tā ir mūsu problēma, tas ir no vienas puses humāns dabas jautājums, tas ir saistīts ar uh, tiesībām, bet no otras puses ir arī drošības jautājums. 240 uh, km zemes, saules zemes robeža un 500 km jūras robeža jāsargā. Un tad jūs arī zinat, ka visur ir mazas salas. Šodien laikā bija daudz uh, vēlēšana propagandas, piemēram, padomājiet par Francijas vēlēšanām. Tiek runāts par Eiropas uh, robežu problēmu un uh, gribu teikt to, ka, nu, piemēram, par uh, jūras robežu runājot, eh, Grieķijas jūras robeža ir vienlaikus arī Eiropas jūras robeža. Ir eh, Turcijas cilvēku tirgoņi, kas darbojas eh, robežu tuvumā. Simtiem sieviešu un bērnu viņi vienkārši izmet jūrā ar glābšanas riņķiem un mūsu iestādēm, tad šie cilvēki jāglābj. Es nezinu, ko piedāvā tie kas runā par to, kā pret to var kaut ko darīt. Nu, ko tad mēs varam darīt? Vai mēs varam atstāt šos cilvēkus jūrā, lai viņi noslīkst? Jāaizsargā robežas, bet no otras puses jābūt arī kādam, kas robežas sargā. Sistemātiski jau divus gadus ar šo problēmu nodarbojamies, un, protams, ka tas arī ir tā, ka komisāra uh, Mālstrēma politiska apsvērumu dēļ vēlas atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Turciju. Tas tagad tiek parakstīts. Turcija ir valsts. Pret, kur, jā, pret, pret kur tiek attiecināts arī vīzu atcelšanas režīms. Un tas arī ir daudzām citām valstīm no Alžīras, piemēram, uh, ierodas cilvēki Turcijā un no Turcijas visa šī plūsma iet tad uz Grieķiju. Tagad tiek paziņots, ka Grieķ... Turcija ar Somāliju uzsāks aviosatiksmu un arī nav vīzes paredzētas šiem ceļotājiem. Un kā tad mēs aizsargāsim robežas, kā mēs aizsargāsim mūsu valsts robežas? tas uh, nav iespējams, ja jūs arī neko nedarat. Nu, izņemot, ka, nu, iedomājieties, ka katru dienu uh, jūsu durvi priekšā uh, nonāk cilvēki, bērni, sievietes un invalīdi. Šie cilvēki gluži tā kā objekti tiek nomesti, kā lietas nosviestas. Un es vēlos lūgt jūs. Uh, lūgt padomāt, vai kāds uh, var uh, pārvaldīt, vai kāda valsts var pārvaldīt šādu krīzi. Gribu atgādināt to, ka 90. gados uh, pēkšņi 20 tūkstoši albāņu pēc sistēmas sabrukuma nonāca Itālijā. Itālijā tika pasludināts ārkārtas stāvoklis arī toreiz bija ministrs 99. gadā ieņēma šo pašu amatu. Un toreiz miljons albāņu gadā ieradās Grieķijā tā ir neliela valsts, un arī šī valsts pat lai man piedzīvo smagu krīzi. Nu, šādas ir problēmas. Un es vienkārši lūdzu jums atzīt šo problēmu tādā apmērā, kādā tā ir. Uh, No vienas puses cilvēku tiesība aizsardzība restoriski ir kas viens, un no otras puses cilvēku tiesības aizstāvēt praksē. Tas arī ir uzdevums, un man kā ministram jāveic mani pienākumi. Man jāizstāv Eiropas tiesības, Eiropas tiesību kopums, cilvēku dzīvība, cieņa, veselību, tas viss ir jāaizsargā. Bet ko gribu teikt? Nu, runa nav tikai par jautājumu, kā šie cilvēki tiek aiz, aizturēti. Ir jautājumi, kas ir saistīti ar uh, veselību un daudzām citiem aspektiem. Jā, kāds ir uh, drošs, ja viņš, drošs, ja viņš uh, nu, kādā organizētā centrā tiek paturēts, vai arī nu, vienkārši tūkstošiem cilvēku ir ielās. Viņi klīst pa ielām. Un tie daļai arī ir uh, upuri dažādiem cilvēku tirdzniecības tīkliem. Narkomāna ir ļoti izplatīta. Šeit runiet par nāvi un bojā iešanu. Arī šie cilvēki nu, kaut kā ir jāaizsargā. Noslēgumā. Pēc šiem pirmajiem ievadvārdiem gribu teikt, ka Grieķija vēlas aizsargāt savas robežas. Grieķija ir pār Schengens tiesību kopumu, mēs domājam, ka šīs izolētās iniciatīvas ir nepieņemams. Atgādināšu, ka pagājuši gadu ap šo laiku Dāņi aizvēra robežu ar Vāciju. Tieslietu ministra teica, ka tas ir Eiropas vēsturēs ļaunākā diena saistīta ar tādiem aspektiem, kas ar mērķi, ik tādu noteikti mērķi ir saistīti, bet saistībā ar Francijas vēlēšanām un labējo spēku un labējo vēlētāju balsīm var arī teikt, ka nu, tās ir tās ļaunākās dienas Eiropai. Mēs runājam par Eiropas robežām. no nu, rīt būs padomas sēde. Malmstrāms kundze piedalīsies, viņa ir ļoti enerģiska, viņa ir ļoti pozitīva nostāja, bet no nu, būtībā jāparaksta atpakaļ atgriešanas līgums ar Turciju, lai varētu aizsargāt mūsu robežas. Un vēl pagājuši gadu no 10. novembra līdz 11 bija mācības pie Grieķijas robežām. Tās bija uh, kuģmācīs. Vai zinat, ko Vācu un Holandas policisti darīja? Viņi neturpināja vienkārši skatīties uz situāciju. Nu, neiet runa par starptautisku cilvēku aizsardzību vienkārši nu, jāskatās, kas katru dienu notiek. Nu, vēlreiz noslēgumā. Kas tad notiek Grieķijā? Nu, vienīgais tas ir pie Eiropas uh, robežām un citām robežām. Nu, vienkārši jāizdara secinājums, ka pretējā pusē neaizsargā savas robežas. Nu, pilnīgi vienalga, kur pasaulē. No visas pasaules cilvēki varētu ierasties Turcijā un tad caur uh, Turcijas-Grieķijas uh, robežu nonākt Grieķijā. Un kas notiek pēc tam? Jūs uzdodat jautājumus. Jūs runājat par cilvēktiesību aizsardzību, par to cilvēktiesību aizsardzību, kas nonāk Grieķijā. Es varu jums tikai piekrist personīgi. Protams, arī man ir politiskie uzdevumi un uh, politiskā pārliecība, bet arī man ir man, mana pieredze, mana, man iglis. Vairāku uh, paudžu, pirms vairākām paudzēm uh, mani vecāki ieradās uh, Grieķijā no Turcijas. Mēs nonācām, un vecāki nonāca Turcijas uh, teritorijā. Un jau vairākas paudzes manā ģimenē ir bēgļi, tādēļ ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Uh, Bet, nu, lai jums skaidrot situāciju Grieķijā par problēmu kopumā, Grieķijā notiek sekojošais. Kāds ierodas pie sauszemes vai jūras robežas, nu, parasti jūras robežas, jo, jūras, jo cilvēku tirgotāji, cilvēks vienkārši samet jūrā vai sūta cilvēkus un, un, un viņi vienkārši vien paši dodas tālāk. Tad, nu, šos cilvēkus aiztur vai arī daži, piemēram, brīvprātīgi ierodas policijas nodaļās šajā reģionā un pastāsta viņu datus. Patiesība arī ir tāda, ka daudz izmet un sabojā viņu pases un nesaka paties, no, patiešām no kuras valsts viņi ir ieradušies. Policijas iestāde izsniedz viņiem vienkārši pap dokumentu, ka 30 dienu laikā viņiem jāizbrauc no valsts. Tie ir 150 tūkstoši cilvēku, kurus piereģistrē. Un tie, kas saņem šādu dokumentu, tie tajā pašā dienā ar vilcienu dodas uz Atēnām. Tur atkal noziedznieki cilvēku. Tirgoņi viņus atrod. Un katru dienu šie cilvēki dzīvo nelegālā situācijā. Uh, viņi tādos ļoti sarežģītos uh, apstākļos uh, un kalpo šīm noziedznieku bandām. Un visi šie uh, cilvēki, kas ir nonākuši Atēnu centrā, Atēnas ir viens no būtiskākajiem pilsētām bet tas izpost šo, šis fenomens izpost šo pilsoni. Turisti at, atēnu centrā vairs uh, nav, uzņēmēji nevar strādāt un tie būtiskākie turistiskie um, centri pilsētā vairs nevar uh, eksistēt. Cilvēki no uh, Atēnu centra uh, pārvāc, eh, jo viņiem ir bail no noziegumiem, no prostitūcijas, no narkotika tirgošanas, un viņi uzdod jautājumu, ko dara valsts un kādēļ šos nelegālos eh, ieceļotājus nevar kaut kā, nu, tikt galā ar šo problēmu. Kādēļ eh, nav tādas aktīvas rīcības? Dāmas un kungi, nu gluži vienkārši tādēļ, ka neviens konsulāts, neviena vēstniecība ar mums nesadarbojas. Un gribu teikt sakojošo. Viss, kas rodas, ir saistīts ar cilvēkiem. Kas iesniedz pietiekams, varbūt, ka 2000 iesniedz uh, patvēruma uh, meklētāja mm, uh, pieprasījumu, bet pārējie jau vienkārši klīst apkārt. Daži nonāk uh, tādās nometnēs, tie ir divi līdz 12 tūkstoši, un kur tad ir tie pārējie? Neviens nezin, kur, kur tie pārējie paliek. Ar to problēmu jānodarbojas. Un es ļoti skaidri uh, saku, ka mans teiktais neattiecas uz tiem cilvēkiem, kurus būtu jāaizsargā, un šeit es uh, ar visu respektu un sirsnīgumu un. Uh, mīlestība var teikt, ka mums ir saistības uh, viņus uh, atbalstīt tādus, kuriem ir nepieciešama uh, starptautiska aizsardzība reliģio, reliģisku, politisku un citu iemeslu dēļ, par to nemaz nav jāšābas, bet tā ir tāda ļoti neliela procenta daļa. Mēs esam spēruši dažādas soļus, kā ministrs un politiķis var teikt arī kritiskus vārdus. Jā, mēs pārāk vēlu sākām rīkoties, mums, mēs neizdalījām pietiekam daudz naudas jau divu gadu laikā. Mēs tagad esam izveidojuši dienestu, kas sāk darboties un labi darbojas. Mēs paredzējām 20 9000 tam un gadu beigās eh, būs arī vēl viens eh, uzņemšanas centrs un gribu tiešām apstiprināt, ka nu visus centienus mēs um, mēģinam īstenot, bet ja mēs nemainīsim pamatnostāju un pamato mūsu vēstījumu, tad problēmas turpināsim. Turpināsies un tas būtu vienkārši, nu, uh, lieki teikt, ka nu, cilvēktiesības netiek uh, ievērotas attiecībā uz tiem, kas tiek aizturēti, bet tā ir tūkstošā daļa no visiem, kas ir iebraukuši. Un uh, vienlaikus uh, simtiem tūkstoši cilvēki uh, ierodas un viņu tiesības pilnībā netiek respektētas. Viņi nonāk dažādu bandu uh, ietekmē un valsts, no kurām viņi ierodas, galīgi neko nedara, pilnīgi neko nedara. Es uh, strādāju ministrijā, pirms mēneša ļoti aktīvas diskusijas bija ar atbildīgiem, un mums ir jāmaina nu, tā, tā pamatnostāja un jāmaina tā sekojoši. Cilvēkiem jāzina, ja viņi nelegāli ierodas, tad viņi nevar vienkārši brīvi pārvietoties pa mūsu valsti. Es nedomāju bērnus un sievietes, bet uh, citus. Ja kāds nelegāli no, nu, ierodas Grieķijā, tad viņam jānonāk slēgtā centrā, ar visiem priekšnoteikumiem un uh, drošības noteikumiem, arī veselības uh, normām, cilvēku tiesības, uh, humānā aizsardzība un cieņa tiek uh, respektēta, bet uh, dokumenti tiks sagatavoti un tu tiks aizsūtīts atpakaļ, no kurienes esi ieradies. Šo darbu mēs esam sākuši, mēs izveidosim tādu centru, tas būs pirmais centrs, un tikai šis uh, paziņojums vien ir novedis pie tā, ka to cilvēku skaits, kas ir, kas ir pieteikušies, lai brīvprātīgi atgrieztos viņu uh, mītnes valstīs, dzimten, dzimtajās valstīs, ir vairāk nekā dubultojies. Paldies! Paldies, ministra kungs. Mums ir pusstunda debatēm, tāpēc es slēgšu šobrīd runātāju sarakstu un es aicinu visus kolēģus pieturēties eh, pie divām minūtēm citādi. Ne visi varēs uzdot savus jautājumus un ministram bez tam vēl vajag laiku, lai atbildētu, at, runās. Uh, Mr. Kriso, uh, Gelos, Mr. Kirkhope, uh, Mr. Triantafilides. Mr. Papanikolaou, Mr. Diaz de Mera, Mr. Iacolino, Mrs. Hirsch, Mr. Ilchev, Mrs. Grisbeck, Mr. Claes, Mrs. Romero-Lopez, and Mrs. Rolzas. That, uh, that's all. So I close the list. Mr. Buzo. Tā, uh, tā tad runas uh, sarunātājs saraksts izslēgts. Busilkungs. Uh, paldies, priekšsādātājs kundze. Priecājos jūs redzēt, ministra kungs. Um, es Bija diezgan pārsteigts, ka jūs uh, atradāt laiku, lai apmeklētu arī mūsu komiteju, jo mēs zinām, ka jūs esat ļoti, ļoti aizņemts, jo pašlaik ir priekšvēlēšana kampaņa jūsu valstī pašlaik, un jūsu uzruna izklausījās tā kā uh, vēlētāju priekšā. Bet uh, šeit mēs izvērtējam to, ko po, uh, Grieķija ir paveikusi patvērumu politikā pēdējo trīs gadu laikā. Tagad runājot par Grieķiju, mēs saprotam, kādi uzdevumi ir Grieķijas priekšā, un šie uzdevumi tiešām nav nekādu vienkārši attiecībā uz uh, uh, patvērumu. Mēs ļoti gribētu, lai tas pārvēršās nevis par Grieķu problēmu, bet par Eiropas problēmu. Un es domāju, ka šī komiteja vienmēr pēdējo gadu laikā ir pie tā strādājusi. Mūsu komiteja ir atbalstījusi Eiropas komisiju, tās atbalstā. Grieķijai attiecībā uz patvērumu darbības plānu. Uh, un šis plāns nav īstenots dzīvē tik labi, kā mēs būtu gribējuši, taču mēs pilnīgi noteikti atbalstījām šo plānu un sniedzām arī finansiālu atbalstu. Tāpat mūsu komiteja atbalstīja ESO, ESO aģentūras atvēršanu. Un mūsu uh, komiteja arī apmeklēja Atēnu saistībā ar Dublinas regulu. Uh, kas uh, eh, neizturās godīgi pret tādām valstīm kā Grieķija. Un tālāk mēs sadarbosimies arī Frontex sakarā. Noslēgumā mēs pilnīgi noteikti domājam Libe komitejā un mēs arī vēlamies atbalstīt Grieķiju. Ļoti skaidra iemesla dēļ mēs uzskatām, ka šis uzdevums nav tikai grieķu uzdevums, bet Eiropiešu uzdevums. Mēs uzskatām, ka Grieķijai ir ļoti liela atbildības nāsta, un tā ir darījusi visu, ko var, lai e, tiktu galā ar šo atbildību, taču mēs arī uzskatām, ka Grieķija ir pelnījusi Eiropas solidaritāti, un līdz šim jūs to nesat saņēmuši. Paldies, Bustilkungs, Murais kungs! Ministra kungs, paldies par to, ka šodien esat ieradušies savas grupas vārdā. Es vēlētos teikt, ka Grieķija pilnīgi noteikti ir pakļauta spiedienam. Un tad, kad es dzirdēju, ko jūs teicāt, tad es sapratu, ka tā tiešām ir. Šī jau nav no pirmā reize, kad mēs apspriežam Grieķijas problēmas, un tiešām problēmas apjoms ir vienkārši elpa aizraujošs Un tomēr mēs nevaram koncentrēties tikai uz vienas valsts krīzi. Mums ir tiešām saprast, ko nozīmē vārds solidaritāte, un mēs tiešām bieži vien runājām par šo solidaritātes jēdzienu. Es gribētu piebilst tam, ko teica Bustilkungs, ka mēs šodien turpinām debatēs, kas sākās pagājušajā nedēļā jau ar komisāru Malmstrēmu un tā ir tikai neliela kopīgās ainas daļa. Būt solidāriem nozīmē, ka mēs sadarbojamies ar komisiju un ieviešam migrāciju programmu. Tāpat arī sadarbojamies ar um, bēgļu fondu. Bet mums ir arī liela strateģiski elementi mums ir uh, obligāti vajadzīga regula, tāpat ir arī Frontex atbalsts, bet ar to nepietiek. Protams, mums ir arī kopīgā patvēruma sistēma, kas tiks aizstāta 2012. gadā. Tāpēc ir ļoti daudzi ieģelīši, kas būtu varējuši Grieķijai palīdzēt, bet varbūt tie nav bijuši savā vietā. Uh, Un es uh, vēlētos no jums uzzināt, ko jūs no mums gaidāt un kas Grieķijai ir vajadzīgs, lai uh, Grieķijai būtu vieglāk. Tas ir tas, ko mēs vēlētos dzirdēt, un mēs zinām, uz kurien mēs dodamies. Šī ir Eiropas krīze un nevis tikai Grieķu krīze, un man ir arī jāsaka cilvēktiesību situācija. Tas nav kaut kas, par ko mēs varam aizmirst. Tā ir īsta problēma un tā ir jāpiemina šajā kontekstā tādēļ, ka um, tā ir realitāte. Un es gribētu mazliet vairāk no jums dzirdēt par to, ko jūs no mums vēlties uh, tieši solidaritātes jomā. Paldies, Marais kungs, Hiršs kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze. Cienītais Medrits kungs, paldies, ka ieradāties šodien pie mums. Ich bedanke mich dafür, dass Sie. Paldies, ka esat ieradies šodien pie mums. Jūs uh, sāstījāt, ar kādām uh, problēmām jūs saskaraties robeža ar Turciju un ļoti liela cilvēku plūsma. Es uh, pārstāvu Vāciju. Vācija to pašu piedzīvoja toreiz, kad bija Balkānu karš. Mēs uzņēmām ļoti daudz cilvēku ļoti īsā brīdī, neskatoties uz to. Uh, Mēs šo atbildību uzņēmāmies, patvērumu procedūras tika īstenots, jo pirmajā brīdī, kad cilvēks ir ieradies un jūs viņu redzat, jūs nezināt, kādā kategorijā jūs viņu varat pieskaitīt, vai tas ir kāds, kuram ir nepieciešams patvērums un viņam ir tiesības uz to, vai tā kā jūs sakat, kas um, ir nelegālo imigrantu kategorijā. Līdz ar to šī atbildības joma ir ļoti skaidra dalība valstīs ir jābūt efektīvai un godīgai patvērumu piešķiršanas procedūrai. Šī atbildība ir ar, arī es, jo uh, tā ir Eiropas problēma un ir jābūt solidaritātei. Un solidaritāte ir tāda, ka ir jābūt finanšu atbalstam, ka jārada ir fonds un ka naudai jābūt šajā fondā. Un cilvēkiem, kam ir uh, augsta kvalifikācija un kas zin, kā strādāt ar bēgļiem, apmācītam personālam vajadzētu atbalstīt jūs Grieķijā. Es domāju, ka tieši šī lieta atbildība un solidaritāte no Eiropas un arī no dalībvalstu puses tikai tas var atrisināt uh, problēmu. Nu, nav vērts rāta trešos mums jāatrisina šī problēma un tādā veidā, ka mēs to cilvēku cilvēktiesības, kas šeit ir ieradušies, ka mēs tās arī ievērojam. Līdz ar to no jūsu puses es gribētu dzirdēt, kā jūs vērtējat šo fondu, naudu saņemšanu un UNCHR personāls un arī dalību valstu apmācīt speciālisti, kā tie var uh, jums palīdzēt, cik tālu tas ir jāpadara intensīvāks, jo es domāju, ka tas varētu būt piemērs pirmos soļus spērt sadarbībā. Tas varētu būt uh, piemērs uh, sadarbībai Eiropā kopumā. Paldies, Hiršas kundze, Krisoģelus kungs. Πράγματι το θέμα της μετανάστευσης όπως εμφανίζεται στα σύνορα της Ευρώπης που Runājot par situāciju pie Eiropas uh, robežām un Grieķijas uh, robežas, jāsaka, tā ir Eiropas un Grieķijas problēma. Problēma jārisina ne tikai Grieķijai, bet arī Eiropai. Mums ir nepieciešama Eiropas solidaritāte. Es esmu Grieķis un uh, zaļo mm, frakcijas pārstāvis. Man liekas, ka Grieķijai jādara vairāk, ja mēs meklējam risinājumus. Jā, patiesi mēs saskaramies ar milzīgām bēgļu plūsmām. Uh, Un Grieķija ir eh, tādā tā kā krustpunktā dažādām valstīm, tādēļ daudz cilvēku ierodas eh, Eiropa, Grieķijā, lai pēc tam dotos uz citām Eiropas valstīm, bet ir nozīmīgi eh, sniegt to pareizo vēstījumu. Un man liekas, ka mēs pēdējā laikā to nesam darījuši nekā Grieķija, nekā Eiropa. 20% no cilvēkiem, kas nonāk Grieķijā, saskaņā ar vērtējumiem, ko ir, ir veikušas nevalstiskās organizācijas, ir bēgļi ja ir tā pati patvērum procedūra īstenot kā citur. Bet, kā jau ministrs teica, ir ļoti daudz iespēju naudu, kur Grieķija vēl nav saņēmusi. To varētu izmantot legālai migrācijai un arī citiem. Es domāju, ka jāsaprot, ka tā tā vieta, kur uh, bēgļi nonāk, tā jau ir tāda sarežģīta teritorija, un tur jādara vairāk uh, pašpārvaldē. Daļēji Eiropas līdzekļus nemaz nevar izmantot, lai atbalstītu cilvēkus, kam tas ir nepieciešams tieši tur un, un tiem, kas uh, dzīvo šajā reģionā un uh, migrantiem, un tas arī ir um, sakāms par Grieķijas pilsēniem šajās ieceļošanas zonās, un tas vēstījums ir nepareizs. Es domāju, ka administrācija jāuzlabo, ir jābūt Eiropas līdzekļiem, Eiropas solidaritātei, jāatbalsta šie cilvēki, lai rasisms vienkārši neatjaunotos. Pret to kaut kas ir jādara. 300-400 tūkstoši cilvēki nevar vienkārši tikt turēt valstī, un tos nevar arī vienkārši izsūtīt. Ir vajadzīgi risinājumi, ja mēs dzirdam tikai ekstrēmistu balstis, daļai arī uh, no valdības uh, un ministriem, tad uh, signāls ir nepareizs. Ir jābūt cilvēku solidaritātei, ir jābūt risinājumam, kas nāk par labu Grieķiem un migrantiem. Mums ir nepieciešama Eiropas migrācijas politika, patvēruma politika, kas būtu spēkā visā Eiropā. Paldies, Kirkofa kungs. Uh, um, Priekšsēdētājs kundze. Man rodas tāda sajūta, ka es esmu viens no tiem, kas pilnīgi uh, tāda sajūta radās, ka es te piedalos priekšvēlēšana aģitācijā, tieši tāpat kā teica uh, Busutilkungs, un es tā negribētu jūsties. Uh, jo mūsu komitejas uzdevums ir runāt par to, kāda ir patvērums sniegšanas apstākļi Grieķijā. Un tas attiecās ne tikai uz Grieķiju, bet uz jebkuru dalību valsti. Vispirmkārt, Grieķija nav viena. Protams, ka Grieķija ir sastapusies ar dažādām grūtībām, un es ceru, ka tās grūtības tiks atrisinātas, taču arī citas valstis ir saskārušās ar virkni problēmu, ka tajās ieradās lieli, liels cilvēku masas, kas prasīja patvērumu, un šīs valstis ir daudz mazākas par Grieķiju, un tādēļ proporcionāli vai no procentuālā viedokļa ir bijis daudz vairāk cilvēku, ar kuriem jātiek galā. Tāpēc jautājums nav tik daudz par to, cik uh, Jautājums ir par to, kādi standarti tiem tiek piemēroti un cik daudz cilvēku vēl ieradīsies. Un man šķiet, ka saskaņā ar manu uh, rīcībā esošo informāciju Eiropa ir censusies palīdzēt ne tikai Grieķijai, bet visām valstīm, un vienmēr tas ir izdevies. Es esmu sarūktināts par to, ka Grieķija ir nonākusi tādā situācijā, kur standarti un kvalitāte ir samazinājušies. Uh, ļoti dramatiski un, um, protams, un tāpēc Grieķija nevar tikt iesaistīta uh, Dublinas divi regulā. Es ļoti ceru, ka Grieķijas valdība un nākamās Grieķijas valdības tiešām pavērsīs visu par labu, jo tas Eiropas Savienībai nedara neko labu. Šajā komitejā un plenāras sesijā mēs bieži vien spriežam par šiem jautājumiem un pēc tam sodām dalību valsti par šiem pamatstandartiem. Kā mēs varam panākt kaut kādu progresu, ja mēs sodām dalību valstis? Mana valsts ir palikusi zināmā mērā ārpus Eiropas Savienības standartiem patvērumu jautājumos. Taču jāsaka, ka mēs Grieķijai jau ļoti daudz esam palīdzējuši, taču Grieķijai ir jāuzlabo bēgļu uzņemšanas apstākļi, un tai arī ir jāpiemēro attiet vajadzīgie sodi, kas atbilst pamatiesībām, par kurām ir parakstījušies visi, visi ir apzalībās. Uh, Paldies, Džanta Frīdusa kungs. Dinatā epihirīmatā. Ministra kungs, paldies par tiem argumentiem, ko jūs šeit izteicāt, lai mūs pārliecinātu par to, ka problēma, kāda ir Grieķijā ar nelegālo migrāciju, nav viss tikai Grieķijas, bet gan Eiropas problēma. Grieķija pati par sevi nevar šo problēmu pārvarēt ir nepieciešama Eiropas palīdzība un solidaritāte. Gribu lūgt jūs sakojošo. Mēs Eiropas parlamentā strādājam pie solidaritātes. Kādu solidaritātes mehānismu jūs varētu piedāvāt, lai tas nāktu Grieķijai par labu? Un vēl, kā jūs domājat, kādu pasākumu jāievada, lai situācija bēgļiem un patvērumu meklētājiem kļūt labāk. Piemēram, attiecībā uz uh, patvērumu aizsardzību, veselības aizsardzību. Un vēl viena problēma, kas ir saistīta ar taupības pasākumiem. Patvērumu dienesti nevar pieņemt darbiniekus. Un tūkstošiem pieteikumu jāapstrādā, 45 tūkstoši pieteikumu tagad vēl nav apstrādāti. Kā to var atrisināt, kā Eiropas līdzekļus var izmantot? Ar nepacietību gaidu jūs atbildes. Paldies, Papa Nikolau kungs. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kundze. Ministra kungs. Desmit dienas pirms uh, vēlēšanām Grieķijā un runājot ar mūsu ministru, protams, ir viegli diskutēt, bet katrs var to saprast, kā grib, visu to, ko mēs šeit esam teikuši. Un uzklausīsim arī to, ko ministrs uh, saka. Es gribētu teikt, ka Grieķijas uh, problēma ir arī nacionāla problēma. Mums ir nepieciešama nacionāla stratēģija, nacionāls plāns. Tas viss ir jānodala no strīdiem starp partijām. Pagājušā nedēļa notika plenārsēde, un, dārgie kolēģi, jūs zinat, ka esam vēlēšanu laikā. Uh, un tiek arī tādi ekstrēmi teikumi izteikti, un ceram, ka pilsoņi neatbalstīs ekstrēmas viedokļus. Ir arī tāds viedoklis, ka jāmīnē robeža ar Turciju un ka jāierobežo ceļošanas iespējas, bet es domāju, ka nu, tas vispār nepalīdz uh, dialogam. Uh, Tas nav risinājums. Un par to, ko jūs teicāt, ministra eh, kungs, es gribu informēt arī kolēģis un eh, um, sekojušas skaidrs minēt. 7 līdz 8 tūkstoši cilvēku pār Turcijas robežai ierodas uh, īsā laikā. 47 tūkstoši, 57 tūkstoši. Skaidrs pieauga katru gadu Frontex aktīvi strādā, bet nu varam konstatēt, ka robeža aizsardzība uh, nedarbojas efektīvi un arī Frontex uh, nedarbojas efektīvi. Un skaidri gribu pateikt, uh, ministra kungs, esam ļoti iepriecināti par to, ka Frontex vispār ir Grieķijā, bet rezultāti nav īsti vēl tādi, kādus cerējām. Un otrs punkts. Ministra kungs, es lūdzu jūs vēl precīzāk situāciju skaidrot Turcija ir paziņojusi, ka Sīrija un citas Āfrikas valstis uh, būs ar bezvīzu režīmu attiecībā uz Turciju. Un uh, tagad tiek vēsts sarunas arī par Irānu un Irāku. Vēl desmit sekundes. Tā tad tā, tas nozīmē vēl lielāku slogu mūsu valstī. Un tagad par patvērumu. Nu, ļoti daudz, kam ir jānotiek vēl. Ministrs arī kritiski izteicās, un es nemaz negribu atbildēt, runāt par visu to, kas ir bijis, bet tās recepts, kādas trojka piedāvāja, lai personāls vispār varētu uh, tikt pieņemts, tad Eiropai jāpalīdz, lai cilvēkus varētu pieņemt uh, izšķirīgajās jomās. Un paldies, ministra kungs! Dargie kolēģi, ja tiešām mēs vēlamies dot vārdu visiem, kas ir lūguši uzstāties, tad man ir jābūt ļoti striktai, jo nebūs iespējams pabeigt šo, eh, sa, eh, šo sanāksmes daļu līdz četriem un dot ministram laiku atbildi. Un tāpēc es būšu strikta pēc divām minūtēm. Es vienkārši jums izslēgšu mm, mm mikrofonu. Ar koordinatoriem es biju dāsna, bet tagad lūdzu pieturieties pie laika. Bueno, muchas gracias, señora. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Ministra kungs, Dievs Dimera kungs izsakās. Ziniet, ministra kungs, ironija jau nav no Britiem cēlusies, bet no Sokrāta un tā tad no Grieķiem. Uh, un jūs kā grieķis un kā uh, ironijas piekritējs noteikti to pieņemsiet un atļaujiet man tagad tā ironiski izteikties. Ministra kungs, tad, kad jūs bijāt svarīgs ministrs Papandreu kunga valdībā, tad jūs bijāt atbildīgs par imigrāciju. Un saskaņā ar jūsu personīgajiem cipariem, kuriem es nepiekrītu, jūs neierādāties Eiropas parlamentā tagad. Uh, Jūs esat papadimusa kunga valdībā, un tā ir tehniska valdība, un te jums nav atbildība par imigrāciju, un tagad jūs esat ieradies, un ak, sagadīšanās tieši priekšvēlēšana procesa laikā. Un, lai pieturētos pie divām minūtēm, es jums uzdošu ļoti būtisku jautājumu. Un atba, šādā veidā attīstu Kloda Moraisa kunga teikto. Ko jūs gribat no parlamenta? Kāpēc jūs tagad šeit esat ieradies? Vai jūs, ministra kungs, uh, izņemot varbūt tūkošanas kļūdu, jūs teicāt, izmantojot uh, daudz skaitli. Mēs iekavējāmies um, ļoti ilgi un neizmantojām mums piešķirtos fondus. Nu tagad pagaidiet, ko tad jūs īsti gribat? Mēs ļoti mīlam Grieķiju, mēs esam solidāri ar to, bet mēs gribam Grieķiju, kas tiek labi pārvaldīta. Ministra kungs, lūdzu atbildiet uz maniem jautājumiem. Ko jūs gaidāt no parlamenta? Un neaizmirstiet, ka ar jums runās pānis arī no vidusjūras reģiona, un ir četri fondi - patvēruma, bēgļu, ārējā robežu un integrācijas fonds. Lūdzu atbildiet. Paldies, Čakolīno eh, kungs. Grazie, signora prezidente, signor ministro. In verità noi abbiamo parlato in as... Priekšsēdētājs kundze, ministra kungs. Pagājušajā nedēļā plenārsēdē mēs a, diskutējām par krīzi, par migrantu plūsmu. Šī migrantu plūsma ir ļoti liela. Protams, ka tiek runāts par Grieķiju, a, Maltu, Itāliju. Mums ir jādarbojas atbildīgi. Te uzsver arī kolēģi un tie resursi, kādi ir Grieķijas. Uh, valdībai piedāvāt, ka tos vajadzētu izmantot efektīvāk un ātrāk. Runiet ne tikai par bēgļiem, bet arī par infrastruktūru, kas um, nav pietiekama un neatbilst um, šādām bēgļu plūsmām. Un arī atbilstošā aizsardzība visiem pilsoņiem. Robežas uh, ir ļoti garas un arī daudz sala ir. Pamatiesība, aizsardzība ir ļoti nozīmīga, atbilst divpusējai no līgumu virknē ar trešajām valstīm. Ar šo jautājumu esam jau nodarbojušies. Kā jau minēju, ir divpusēji nolīgumi ar trešajām valstīm lai varētu pārvarēt šīs migrācijas plūsmas. Tika pieminēts, ka ir vēlēšana laiks. Tādēļ es gribu arī uzdot uh, jautājumu, ko jūs vēlaties saņemt no Eiropas, ko jūs sagaidat no Eiropas? Minister, kad to predstavitelnā Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī ministram. Es pārstāvu Bulgāriju, jaunu valsti. Un, eh, ja runa par iestāšanos Schengenā, tad, eh, tad, kad es eh, jūs uzklausīju, tad man nācās kļūt arvien vairāk piesardzīgam. Es nebūtu neesmu optimists. Ja jūs būtu pastrādājuši labāk, tad arī rezultāti būtu labāki. Jums ir jābūt godīgiem, ir jāatzīst, ka lielākā daļa no problēmām ir saistītas ar Turciju. Turcija nevēlas parakstīt atpakaļ uzņemšanas nolīgumus. Kāda jēga uzņemt imigrantus, barot viņus, dot viņiem drēbes, ja šīs plūsmas paliek tādas pašas? Protams, ir problēmas ar kurdiem, bet tajā pašā laikā tūkstošiem kurdu nonāk Grieķijā. Es vēlētos uzrādīt, ka gan Maltai, gan Spānijai, gan Itālijai ir problēmas, taču nevienai no tām nav zemes robežas ar Turciju, un tieši tā ir galvenā problēma. Kreisas kundze. Sī, si, merci, monsieur le ministre. Paldies. Euh, Paldies, ministra kungs, ka ieradāties, lai paskaidrotu situāciju. Es pārstāvu valsti, kur uh, no rīta un vakarā politiskos uh, lozingus uh, izmanto un arī um, runā par robežām pār kurām var um, netraucēt pārvietoties, un šī ap, apokaliptiskā aina pie Eiropas robežām tiek kā vēlēšana kampaņas instruments izmantots, un es negribēju uh, ka tas ir arī šajās diskusijās, un jūs jau varbūt arī sapratāt manas teiktajā, ka tā nav, ka tie nav mani uzskati. Situācija ir ļoti sarežģīta, un, protams, ka uh, Grieķi ir nobežījušies un visi eiropieši. Izaicinājums ir tāds, kā kolēģi teica, ka tas ir ne tikai Grieķijas izaicinājums, bet, protams, arī Eiropas izaicinājums. Jārespektē uh, pamattiesības, kas ir pamats tam, kas uh, cementē mūsu kopā esību uh, eiropiešu vidū. Ir galvenā atbildība mūsu skatījumā, un ministri kungs jūs um, pieminējāt citas dalībvalstis un konsulātus tam valstīm, kas ir atbildīgas par jūsu teritorijā ieceļošiem bēgļiem. Un tur Grieķija ir kā tranzīta valsts bēgļiem, kas ierodas no Turcijas. Protams, ka jādefinē par jaunu um, patvērumu sistēmu, kas ir jāorganizē, jārespektē pamattiesības, solidaritātes princips. Uh, starp eh, ES dalību valstīm jāievēro, jāpalīdz Grieķijai, atvērtība ir nepieciešamība, jāatver uzņemšanas centri un liekas, ka tas neatbilst minimāliem ES standartiem. Jo Eiropas fonda arī, kas ļoti ātri tika uh, piešķirt un aktivizēti, liekas, ka nauda netiek ātri izmantot. Un mans jautājums ļoti vienkārši. Kā ko reāli jūs esat izmantojuši no šiem fondiem, ko ir piešķīrusi ES, un um, jau kolēģi jautāja, ko jūs sagaidat no uh, Eiropas parlamenta, kādu atbildi, kādu humānu un humanistisku atbildi mēs varam dot jūsu situācijai. Paldies, paldies Grīsbekas kundzei. Tagad tais kungs. Eh, mevrouw de voorzitter, eh, meneer de minister. Um... Cienītā priekšsādātājs kundze, ministra kungs, paldies. Jūs skaidrojot Grieķijas politikas nostāju, bet es domāju, ka jāpiemina ir tas, ka daudzas problēmas ir rastušās tādēļ, ka ir ļoti uh, gara robeža starp Grieķiju un Turciju. Es domāju, ka var kritizēt Turcijas nostāju. Turcija gadiem ilgi ir mēģinājusi neparakstīt nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu. Tas nu burtiski ir bijis tā kā izspiešanas instruments, lai uh, panāktu bezvīzes Turcijas um, iedzīvotāju ieceļošanu Eiropā, un Turcija izturs aizvien vēl tā. Es domāju, ka tas nav akceptējams, ka kandidāta valsts uh, izturs šādā veidā. No tā uh, izriet tas, ka jāizdara ir pareizie secinājumi, tā nevar turpināt. Uh. Viss Schengens uh, gars, viss sasniegtais tiek uh, uh, būtiski kā torpedēts. Nevar vairs uzturēt šos uh, Schengens nolīgums. Uh, mums ir nepieciešama politiska vēlme mainīt situāciju. Mērā Lopes kundze. Paldies, eh, priekšādātājs kundze, ministra kungs, arī es nāku no Spānijas, un tad, kad jūs stāstījāt par savu problēmu, kas attiecās uz laivām, kas ierodās Grieķijā, tad es ļoti labi spēju to iedomāties, tādēļ, kā mums jau 30 gadus ir tieši tāda problēma no Senegālas, no Marokas, no Alžīrijas mm, ierodās personas, jo viņas ir ļoti tuvu Eiropas Savienībai. Mēs izmantojam visu kaut ko rādarus, tehnisko palīdzību un visu, un nevaram ar tikt ar to galā. Bez starpības starp Spāniju un. Uh, un Grieķiju ir tas, ka Grieķija ir tuvu konflikta zonām, tur ir militāri konflikti, līdz ar to Grieķijai ir nepieciešama daudz intensīvāka palīdzība, neatkarīgi no tā, ko ir izdarījušas e, dažādās valdības. Protams, mums ir nepieciešamas tehniski instrumenti, lai tiktu galā ar šo grūto problēmu, un tāpat jums arī ir nepieciešams, lai e, Eiropas Savienība izstrādā uh, īpašu programmu, kas atspoguļo to, ko mēs jau teicām, ka Grieķijas problēma nav tikai Grieķijai, bet visai Eiropai. Raucas. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας σήμερα. Paldies, ministra kungs, kā esat ieradies šodien uh, mūsu komitejā, ka pieņemat mūsu komitejas ielūgumu, nedrīkstam aizmirst, ka tieši mēs jūs ielūdzam Paldies par jūsu skaidro un godīgo informāciju. No vienas puses Grieķijā, bet no otras puses arī attiecībā uz plānu, kādu esat attīstījuši Grieķijā, lai tiktu galā ar šo problēmu. Es domāju, ka tas raksturo atbildību un vēlmi tikt galā ar situāciju. Jūs norādījāt arī uz problēmas apjomu, ar kuru saskaramies tika runāts par priekšvēlēšanu cīņu, par to, kas ir pieminēts, un es domāju, ka jārunā arī par atbildību. Tas ir pareizi, ka diskusijas ir parlamentā. Mums ir jāsaņem pilnīgs skats par šo tēmu, bieži vien politiski iemesli dēļ. Tas tiek ļaunprātīgi izmantots, un dažkārt redzam kādu populistiski uh, spēki Eiropā darbojas. Un neskatoties uz kritiku, kāda ir izteikti, jūs arī paš, pats kritizējāt šo situāciju un jūsu valdības darbību, bet situācija ir tāda, ka jautājums jārisina visā Eiropā, un esmu iepriecināts, ka vērtējums ir bijis tāds, kā zālē to dzirdējām. Uh, Viens būtisks punkts, bet vai Eiropas Savienība patiesi ir darījusi to, kas ir iespējams, lai rastu pragmatisku un integrētu migrācijas uh, politikas piedāvājumu. Protams, ka mēs esam pateicīgi par finanšu un ekonomisko palīdzību, bet tas jau nav pietiekam un tas nav pietiekam efektīvi. Nu, atļaujiet man to tā teikt. Bieži vien ir tāda tā kā izlikšanās, un tas nepalīdz virzīties uz priekšu. Uh, pieminēšu piemēru Dublina 2 un jaunas sarunas par to. Dalībvalstīm ir savas intereses par Dublinu 2 un atpakaļ atgriešanas jautājums ar uh, Turciju, vīzu jautājums. Tātad Mums parasti nav problēma, ja vīzu režīms tiek atcelts. Tas veicina turismu parasti, bet šoreiz tas ir savādāk. Un mums jāpievēršas ir problēmas saknei. Un jāatzīst, ka Eiropas Savienība nav investējusi arām pasaulē, un arī tajā ir ļaunums sakts. Everybody. Kolēģi, konsultanti, visi, kas atrodas sālē, ir neiespējami sekot līdzi debatēm, ja zālē ir tāds troksnis. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Ieņemiet savas vietas, mēs vēlētos turpināt darbu. Došu vārdu atkal ministram un lūkšu viņam izteikties pēc iespējas īsāk. Jūs varat runāt 5 līdz 10 minūtes. Saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīti, bet pavisam drīz mums ir jāsāk balsošana. Tāpēc lūdzu, ministra kungs, dariet visu, kas ir jūsu spēkos. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzstājos šeit politiskā iestādē Eiropas parlamentā. Es pats arī esmu deputāts, neesmu tikai vien ministrs, bet arī Grieķijas parlamenta deputāts. Un arī es gribu runāt tik atklāti, cik atklāti arī jūs uzdevāt eh, jautājumus man. Dievs, Demērs kungs, es jūs vispār nesaprotu. Jūs vispār man šeit ielūdzāt. Es jau neierados eh, savas gribas dēļ. Mūsu priekšvēlēšanas cīņas laikā es šeit ierados. Uh, man šeit lūdzu ierasties, un man liekas, ka jums jāņem atpakaļ tas, ko jūs teicāt, jo tas ir apvainojums. Es patiesi ierados tādēļ, ka es pilnīgi respektēju jūs un gribēju pateikt patiesību, bet gribu teikt, ka tai ir jābūt absolūtai, pilnīgai patiesībai. Šīs balss priekšvēlēšana cīņā Tas, ko jūs teicāt, tas mani neskar, komiteja mani uh, ielūdza. Otrakārt, tas, ko teicu, tas atbilst patiesībai. Un man, diemžēl, ir jākonstatē, ka jūs acīm redzot visu patiesību nezinat, un tādēļ jūs man ielīdzāt, un tādēļ Marēša kundze, piemēram, lūdza man sniegt uh, vēl turpmāk informāciju. Jūs jautājāt, uh, ko jūs vēlaties no Eiropas? un ka mums vajadzētu būt divpusējiem nolīgumiem. Par Turciju runājot, jau kopš 2002. gada mums ir nolīgums. Nolīgums ir. Līdz 2011. gadam mēs 101 tūkstoši. Uh, 650 uh, pieteikums iesniedzām. Iesniegumu atpakaļ uh, uzņemšanai, zinat, cik viņi paņēma atpakaļ? Uh, 3648 cilvēkus desmit gados. Desmit gados iedomājieties. Tā ir realitāte. Par ko jūs runājat brīdī, kad jūs sakat, ka tā ir izlikšanās, mums ir vienošanās ar Pakistānu, Bangladešu, ar visām Irānu. Um, Āzijas valstīm, ar Irānu vakar parakstījām, ar Saudi Arābiju. Nav tādu valstu, ar kurām mēs uh, nebūtu mēģinājuši parakstīt šos 12. līgumus. Un katru dienu sūtam uh, vēstījumus uz Magreb uh, telpu, un arī tur šī problēma kļūst aizvien lielāka, bet nav nekādas reakcijas. Es gribu pateikties Malstrāms kundzei par finanšu atbalstu. Bet problēmu nevar tik viegli atrisināt netik viegli, kā dažkārt mēs domājam, ka 3-4 uzņemšanas centrus uzbūvēs 150 tūkstošiem cilvēku, kas katru gadu ierodas mūsu valstī. Esmu nobažījies, ka mēs nu tikai tādu minimālu šīs problēmas pusi vērtējam un visu problēmu kopā neaptveram. Paldies, ka jūs piekrītam, ka tā ir Eiropas problēma. Ko mēs vēlamies no Eiropas parlamenta? Nu, pirmkārt, atpakaļ atgriešanas nolīguma ar Turciju, jo, ja nebūs atrisināta problēma ar Turciju, tad pat ja mēs atrisināsim problēmu, un teikšu to Bulgārijas eh, kolēģiem, ja mēs atrisināsim šo problēmu, tad tos simt tūkstoši cilvēks jūs uzņemsiet, ja jūs iestāsieties Schengens telpā. Tas ir gluži vienkārši. Es kritizēju arī mūsu pašus, un, un tā bija tāda plaša kritika, jo es domāju, ka politikā uh, ir eh, jārunā arī par pašu kļūdām. Es negribu šeit eh, teikt, ka situācija nav labojama. Mums ir konkrēta atbildība. Bet arī jūs eh, maldaties. Papandrēla laikā Jūs teicāt, ka biju ministrs, bet es nebiju atbildīts par migrāciju. Es šos uzņēmu, uzdevumus pārņēmu no kādas citas ministrijas arī patvērumu daļu. Es domāju, ka tas ir arī civilizācijas jautājums Eiropā. Mums ir nu, šis ļoti uh, lielais uh, sektors um, patvērumi un ieceļošana, papadīmo valdība. kas tagad vada valdību. Es biju um, attīstības uh, ministrijā un tagad papadīmo valdībā esmu uh, atbildīgs par šo jomu. Un tādēļ nav pareizi tas, ko jūs iepriekš teicāt. Ko mēs ceram no Eiropas? Pirmkārt, ka šī atpakaļ at, atgriešanas uh, līguma parakstīšana notiks ātrā laikā ar uh, Turciju un ka trešās valsts gluži konkrēti, nu vienalga par kuru uh, nolīgumu mēs runājam attiecībā uz ES, ja tiek uh, uh, slēgta līguma ar trešajām valstīm, no kurām ir migranti un bēgļi, tad jārunā par šiem jautājumiem. Tad uh, šo trešo valstu valsts piedarīgie ir jāņem atpakaļ. Tie ir viņu pašu pilsoņi un viņiem ir jā, jāuzņem viņu pašu pilsoņi. Līdz šim tas tā nenotiek, jo nav nekādu. Uh, nav nekādas konsekvences, eh, ja viņi tā nedara. Un tad nākošais jautājums. Eh, mēs eh, būvējam šos slēgtos uzņemšanas centrus. Lai mēs varētu pārvaldīt šo bēgļu plūsmu uz Grieķiju un Eiropu, mums ir nepieciešama nauda, mums nepieciešams finanšu atbalsts gada laikā mēs iztērēsim visu to naudu, kāda ir piešķirta, un paldies komisārai. Šodien viņa solīja, ka mm, operatīvie izdevumi pirmā uh, centra darbībai tiks uh, doti. No Eiropas parlamenta un Eiropas komisijas mēs sagaidām sekojošo. Mēs gribam ļoti spēcīgus ierobežojumus uh, saistībā ar uh, taupības pakotni, mēs runājam par taupības pasākumiem ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā, bet ir jābūt izņēmumiem. Ir jābūt iespējai pieņemt personālu un personālu, personālu likt strādāt arī citās vietās attiecībā uz migrāciju un patvērumiem, un tas ir ļoti nozīmīgi. Noslēgumā gribu teikt to, ka no Eiropas parlamenta, dalību valstīm un komisijas uh, Mēs vēlamies apmainīties ar tehnisko zinātību, lai mēs vēl labāk un efektīvāk varētu strādāt. Bez tam es gribu apstiprināt to, ka šie kopējie centieni patvērumu jomā jānoslēdz līdz uh, gada beigām. Mēs gribam visus neapstrādātos pieteikumus apstrādāt. Uh, pirmais uzņemšanas centrs uh, sāk strādāties līdz gada beigām. Un vēl viens um, cits centrs pēc pāris dienām sāks starpoties, un mēs kā valsts, kā sabiedrība, mēs apņemamies ievērot cilvēktiesības, bet vienlaikus arī likumību. Un tas ir ļoti liels jautājums, ļoti nozīmīgs jautājums mūsu valstī. Gribu apstiprināt, ka mums nu gluži vienkārši nav vairs, kur atkāpties kā valstīm. Mums nav manevrēšanas iespējas. Ir milzīgs spiediens, un tas ir eksistences jautājums. Tas ir jautājums par sociālo mieru. Mēs veiksmīgi uzņemam miljonu ieceļotāju Grieķijā. Diemžēl situācija ir tāda, ka krīzes dēļ un arī nelegālās ieceļošanas dēļ daudzi izbrauc. Un mēs jau negribam, uh, lai legālie uh, migranti izbrauc no mūsu valsts. Viens miljons cilvēku ar viņu ģimenēm, ar bērniem kas Grieķijā uh, iet skolā un dzīvo mūsu uh, mazajā valstī. Tie ir 10% no iedzīvotājiem, tie ir legālie iedzīvotāji, kas ir integrēti sabiedrībā. Un ir vēl 700 tūkstoši nelegāli ieceļotāji. Un vairāk mēs vienkārši nevaram izturēt. Mēs nevaram vairāk uzturēt. Mēs visu mūsu politisko uh, gribu izmantojam kā valdību un visi centieni, eh, kā mums ir, un kā valdības centieni, un visas iestādes eh, strādā, lai mēs veiksmīgi noslēgtu šo darbības daļu. Un es gribu jūs visus lūgt. Jūs visus, kas eh, šobrīd ar mums sadarbojaties Eiropas līmenī, lai jūs nākošo. Uh, laik, lākošo mēnešu laikā palīdzētu mums šo tematu veiksmīgi pārvaldīt. Paldies! Ir kāds procedurāls jautājums. Diezte mēra kungs vēlas izteikties, viņam tika atvēlēta viena minūte. Mums ir jāsāk balsot pēc tam. Lielas paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs. Jūs ļoti daudz runājāt, bet neko daudz nepateicāt. Parlamentā ir jāakceptē kritika. Mēs šeit akceptējam kritiku. Tieši tāpat, kā to dara Grieķijas eh, parlamenta deputāti. Es nevienu neapvainoju, tāpēc es nevēlos atteikties no saviem vārdiem. Mani vārdi nebija domāti kā apvainojums. Es jūs neaicināju ierasties uz šo komitejas sanāksmi. Tad, kad es eh, piedalos eh, vēlēšanu kampaņā, Es šeit es runāju tātad pirmajā personā. Desmit dienas pirms vēlēšanām es paliktu mājās, es piedalītos kampaņā, es nebrauktu uz Eiropas parlamentu, lai skaisti izrunātos, bet neko nepateiktu. Jūs neatbildējāt uz manu jautājumu, ministra kungs, ko jūs īsti vēlaties, lai Eiropas parlaments darītu? Paldies, Diezam Demeram, tagad viena minūte ministram. Δεν είναι ατομική σας... Εγώ δεν ήρθα... Nē, jums tas jāņem ir atpakaļ. Es neteicu, ka jūs man ielūdzat, bet gan komiteja man ielūdza. Tādēļ jums tas ir jāņem atpakaļ. Visādi citādi jūs uh, uh, norādat uz tādu vēlmu, kādu man nemaz nebija. Es vēlēšana laikā ierados uh, šeit, jo gribu aizstāvēt tās tēmas, kādas ir saistītas ar Grieķijas sabiedrību, Eiropas sabiedrību, Eiropas drošību un cilvēku uh, tiesībām. Tas nav tikai mans personiskais jautājums, tas ir politisks jautājums, un tieši tādēļ esmu šeit. Pirmkārt, un otrkārt es ļoti precīzi nosaucu četrus punktus, kurus mēs vēlamies, kas parlaments, komisija un citi savienības citas savienības institūcijas varētu, kā tās varētu mums palīdzēt. Paldies! Thank you! Paldies! Man teikt, šīs debatas ir jāslēdz. Paldies, ministra kungs, par jūsu teikto. Tagad mums ir jāsāk balsojums. Okay, we continue. Eh? Yes. Thank you very much. Thank you. Dear colleagues, then... Uh... Kolēģi, sāksim balsošanu. Mums ir paredzēti trīs orientējošie balsojumi šajā pēcpusdienā. Uh, Kolēģi, lūdzu, tie, kas vēlas iziet no tāpas, dariet eh, to pēc iespējas ātrāk. Esam jau iekavējuši. Balsojumi. Pirmās balsojums ir orientējošais balsojums par ziņojuma projektu, par priekšlikumu padomes un parlamenta regulai, ar ko izveidoto trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem šķērsoja dalībvalstu ārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstus, kuru pilsoņiem šī prasība neatiecas. Referents ir Dieza Demeris kungs. Es eh, Jautāšu referentam, vai viņš vēlas izteikties. Ja viņam nav nekas sakāms, tad mēs varam balsot. Labi, sākam balsot. Vēl šajos balsojumos būs svarīgi tas, ka es aicināšu kolēģus izmantot kartītes. Mums ir jāpārbauda balsojums, tāpēc lūdzu pasakiet, ja kādam nav līdzi balsošanas karte. Varbūt jūs varētu tad pēc iespējas ātrāk sameklēt savu karti. Redzu, ka nav, nav kartas vienam deputātam. Labi, sākam balsojumu. 28. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturas, noraidīts jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divi tautas partijas grupas deputāti, īsnībā trīs par daudz. Labi. Vēl ar vien trīs par daudz. Divi par daudz. Vēl viens par daudz. Okay, now it's fine. Okay. So, 30 plus. Tātad uh, 30 pār, 27 pret. Noraidīts. Pieņemts. Es kļūdījos. Pirmais kompromiss. Par? Pret? Nē, mums ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partijas grupa viens par daudz. Vēl ar vien, e, viens deputāts savas partijas grupā ir padaudz. Viss kārtībā. 20 pār, 34 pret, 3 atturējās, notur, nu, noraidīts. 28. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas?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 Vajag redāt. 49. grozījums par, pret. Jāpārbauda. Sākam balsot par 49. grozījumu. Beidzam balsot. 26 pār, 31 pret. Tātad noraidīts. 51. grozījums ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 52. grozījums par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot par 52. grozījumu. Beidzam balsot. 30 pār 27 pret. Neviens nav atturējies, tātad pieņemts. 53. grozījums par pret atturas pieņemts. Nu jāpārbauda. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 27 pret. Neviens neaturējās, tātad pieņemts. 54. grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss. Nelabi jāpārbauda. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 27 pār, 24 pret, 6 apturējās. Pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tad eh, apsvērumi 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 17. par pret jāpārbauda. 17. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār, 32 pret, viens neaturējās, tātad norādīts. 18. grozījums par, pret, atturas pieņemts, Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Deviņpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tad uh, mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 5. grozījums par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret pret, atturas, jāpārbauda. Sākam balsot par 24. grozījumu. Beidzam balsot. 29 par, 28 pret, neviens nu neaturējās, tātad pieņemts. Septītais grozījums par, pret, jāpārbauda. Septītais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār, 28 pret, 2 atturējās. Tātad noraidīts. Tagad 25. grozījums par, pret, atturas, jāpārbauda. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 29 pār, 28 pret, neviens neaturējās, tātad pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un galīgais balsojums. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Lūdzu, balsojiet! Beidzam balsot 51 par, 3 pret, 3 atturējās. Apsveicam referentu. Nākamais balsojums ir orientējošais balsojums par ziņojuma projektu par priekšlikumu regulai par grozījumu izdarīšanu regulā 562 2006 lai paredzētu kopīgus noteikumus par robežu kontrolas pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām ārkārtas apstākļos. Vēbers kundze, vai jūs vēlētos izteikties kā referente? Nē, tādā gadījumā varam sākt balsot. 17. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 42. grozījums par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts. Septītais kompromiss par, pret, nejāpārbauda, labi pārbaudīsim. Sākam balsot par 42. grozījumu. 42. grozījums. Kolēģi aicināja pārbaudīt 42. grozījumu, tātad eh, to arī daram. Beidzam balsot. 24 pār, 32 pret, noraidīts. Septītais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. grozījums 4. punktā par pret. Lūdzu, paceļiet rokas. Tad 12. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 65. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. grozījums pirmajā punktā par pret atturas pieņemts. 67. grozījums par pret, tad par pret atturas noraidīts. 68. par pret atturas noraidīts. 69. par pret atturas noraidīts. 70. par pret atturas noraidīts. 13. grozījums, pirmais punkts par pret atturas pieņemts. 13. otrais punkts par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. grozījums 5. punkts par pret atturas pieņemts. 14. grozījums 1. punkts un 78. grozījums identiski grozījumi, kurš par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums 4. punktā par, pret, atturas, pieņemts. 82. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 85. grozījums par pret atturas pieņemts. Nu labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tautas partijas grupā. Nē, viss kārtībā. Beidzam balsot. 32 pār, 25 pret. Tātad pieņemts. Tagad 83. grozījums par pret atturas. Jāpārbauda. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 31 pār, 25 pret. Neviens neatturējās, tātad pieņemts. Tagad 86. grozījums par pret atturas pieņem, un tas vienais noraidīts, ko Eljo kungs. Priekšādātājs kundze, tikai īsts komentārs. Renātei Weberei vēlētos pastāstīt, ka 20. un 6. kompromisā tautas partijas grupa atturēsies, lai nodrošinātu pilnu mandātu sarunām ar padomi. Mēs uzskatām, ka kompromisa risinājums ir mūsu 88. grozījums. Mēs labprāt redzētu, ka 20. kompromiss tiek pieņemts, lai nodrošinātu uh, pilnu mandātu sarunām. Tātad balsosim par 20. kompromisu par, pret, atturas. Tātad pieņemts. Tagad 90. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 91. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 92. grozījums par, pret, pret atturas noraidīts. Jā, lūdzu. Sāk, sāksim pārbaudīt šo balsojumu. Beidzam balsot. 28 pār, 28 pret, 1 atturējās. Noraidīts. 15. grozījums, 4. Eh, punkts par pret atturas šķiet, ka pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. grozījums pirmajā punktā par pret atturas pieņemts. 94. grozījums par pret atturas, noraidīts. 93. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 95. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 16. otrais punkts par, 16. grozījums otrais punkts par, pret. Nē, tas atkrīt. 16. grozījums, 3. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 6. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad apsvērumi. 19. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 18. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 1. grozījums par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. 20. grozījums par, pret, jāpārbauda. 20. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 25. par, eh, satunies, 25 par 31 pret, tātad norēdīts. 21. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 22. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 2. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 1. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 2. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 3. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Un eh, galīgais balsojums, tas būs elektronisks balsojums, lūdzu balsojiet. Beidzam balsot. 47 pār, 7 pret, 2 atturējās. Apsveicam referentu, referenti. Labi. Tad tagad trešais orientējošais balsojums, kas bija paredzēts šo pēcpusdienu. Un te ir runa par trešo valstu valstspiedrīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem sezonas nodarbinātības nolūkos. Referents ir Klots Morājas. Vai jūs vēlētos izteikties, Morājas kungs? Nē. Tad eh, varam sākt balsot. 121. grozījums par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 18. Pāriesim pie 18. grozījuma par, pret. Nē, mums ir jāpārbauda, un nu, es aicinu deputātus celt rokas. Sākam balsot par 18. grozījumu, lūdzu balsojiet. I close the vote. Beidzam balsot. 23 pār tātad uh, noraidīts, jo atturēšos no 33 pret. Lūdzu, celiet augstāk rokas. Tālāk pāriesim pie 19. grozījuma par, pret, atturas. Tas ir pieņemts. Tālāk 20. grozījums, kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Balsosim par 21. kompromisu par, pret, atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 24 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 25 par pret atturas pieņemts.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 Tagad 30. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 28. grozījums par, pret, atturas. Man šķiet, ka tas ir noraidīts. 150. grozījums Nu labi, pārbaudīsim par 28 grozījumu, sākam balsot elektroniski, tas ir identisks ar 150 grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār 34 pret atturējušos nav noraidīts. 151 pār pret atturs noraidīts. 152 pār pret pret atturas noraidīts. 154. un 155. ir identiski par pret atturas noraidīts. 153. par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts. 31. kompromiss par pret atturas noraidīts pieņemts. Tālāk mums ir jāpāriet pie 32. kompromisa par, pret, atturas, pieņemts. Mēs pārējām pie 28. grozījuma. 28. grozījums par, pret. Nu, ziniet, nav skaidrs, neviens neceļ roku, tāpēc man ir jāpārbauda elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 32 pār 22 pret atturēšos nav pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie 33. kompromisa par pret atturas pieņemts. Tagad 34. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 35. kompromiss par pret atturas pieņemts. 36. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 37. kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Tagad mēs pārējām pie 192. grozījuma. Vai jūs to varējāt atrast? 192. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 193. par, pret, atturas, noraidīts. 195. par, pret, atturas, noraidīts. 194 par pret. Man ir jāpārbauda. Lūdzu, balsosim elektroniski par 194. grozījumu. Es mm, beidzam balsot. 31 pār 25 pret atturējušos nav pieņemts. 38. kompromiss par pret atturs pieņemts. 39. kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. kompromiss par pret atturas pieņemts. 41. kompromiss. Te mēs balsosim divās daļās. Balsojam par pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Par otro daļu par pret atturas pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 42. kompromisa. 42. kompromiss par pret atturas pieņemts. 43. Eh, kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad mums ir jāskatās 44. kompromiss par pret atturas pieņemts. 45. kompromiss par pret atturas pieņemts. 46. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 47. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 48. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 220. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 49. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 50. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 51. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 52. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad mums ir jābalso par 53. kompromisu. Par, pret, atturas, pieņemts. 54. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 55. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 235. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 58. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 57. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Mēs pārējām pie 49. grozījuma. 49. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 58. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 59. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 60. kompromiss 254. grozījums par pret atturas. Man ir jāpārliecinās. Sākam balsot elektroniski par 254. grozījumu. Please vote, colleagues. Kolēģi, lūdzu balsojiet, beidzam balsot. 32 pār 22 pret. Atturējušos nav. Pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 52. grozījuma par, pret, atturas, pieņemts. 255. par, pret. Neviens vairs neceļ rokas, kolēģi, lūdzu, vēlreiz. 255. grozījums par, pret, atturas. Man šķiet, ka tas ir noraidīts. Labi, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 255. Beidzam balsot. 23 pār, 33 pret, apturējušos nav noraidīts. 60. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 61. kompromiss, te mēs balsosim pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, man ir jāpārbauda. Tāpēc uh, lūdzu pārbaudīsim par otro daļu 61. kompromisā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār, 20 pret, 2 atturas pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 62. kompromisa par Lūdzu, celiet rokas pret. Es neko neredzu. 62. kompromiss vēlreiz par, pret, atturs, pieņemts. 63. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 64. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 57. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 65. kompromiss par. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, te mums ir balsojums pa daļām. Balsojam par pirmo daļu. Par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 273. grozījuma par pret atturas noraidīts. 68. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Un tagad mums ir jāpariet pie 67. kompromisa par, pret, atturas pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 279. grozījuma par, pret, atturas noraidīts. Tālāk 18. sieviešu grozījums pār pret atturas noraidīts. 280. grozījums pār pret atturas pieņemts. Tagad mums ir jābalso par 282. pār pret atturas. Man šķiet, ka tas ir noraidīts. 283. pār pret atturas pieņemts Noraidīts. Tagad balsosim par ievilkumiem un apsvērumiem. Tālāk, 62. kas par pret atturs noraidīts. Pirmais kompromiss par pret. Par pret. Nē, jābārbauda. Lūdzu, balsosim par pirmo kompromisu. Beidzam balsot. 30 pār 24 pret atturēšos nav pieņemts. Otrais kompromiss. Par pret atturs pieņems. Otrais kompromiss. Es atvainojos, saka priekšsēdētāju. Pirmais grozījums par pret atturs pieņems. Otrais kompromiss par pret atturs. Tas ir pieņemts. Lūdzu, nemulsiniet mani. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk mums ir jāpāriet pie trešā grozījuma par, pret, atturas, pieņemts. 69. grozījums par, pret, pret, atturas, noraidīts. Sieviešu otrais grozījums par pret atturs noraidīts. Sieviešu trešais grozījums par pret atturs noraidīts. Sieviešu ceturtais par pret atturs pieņemts. Nu, varam pārbaudīt. Sākam balsot par femkomteis ceturto grozījumu. Lūdzu, balsojiet, kolēģi. Es slēdzu balsošanu. 31 pār 21 pret, 1 atturs pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet. Ceturtais kompromiss pār, pret, atturs pieņemts. Piektais kompromiss pār, pret, atturs atturas pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 73. grozījuma par pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tagad mums ir jāpāriet pie 78. grozījuma par pret atturas noraidīts. 79. grozījums par pret atturas noraidīts. Ast piektais grozījums un 81. grozījums par pret atturas noraidīts. Lūdzu, kolēģi, cēliet rokas, jo es neredzu rokas vispār nevienu. Balsosim par 81. elektroniski. Beidzam balsot 30 pār 23 pret. Atturēšos nav pieņemts. Tagad pārējām pie 83. grozījuma par pret atturas noraidīts. Sastais pār pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss pār pret pret atturas pieņemts. Tagad mums pārējiem pie devītā kompromisa par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 13. kompromisa. Pār, pret, atturas, pieņemts. 104. grozījums pār, 105. satunējums, pret, atturas. Nē, man ir jāpārbauda, man ir jāpārbauda par 105. grozījumu, kā jūs balsojat, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār 21 pret, pilnīgi skaidri pieņemts. Tālāk mums ir 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss Nu, ā, nē, saka priekšādātāja par 107. grozījumu pār, pret, atturas noraidīts. Ko, 15. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Ast, 16. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Tagad mēs pārējām pie 12. grozījuma pār, pret, atturas pieņemts. Tālāk Mums ir jāpāriet pie 17. kompromisa pār pret atturas pieņemts. Un tālāk 18. kompromiss pār pret atturas pieņemts. Un tagad mums ir jāpāriet pie 9. fem grozījuma pār pret atturas noraidīts. Fem 10 pār pret atturas noraidīts. paklausieties, ja tas ir pieņemts, tad jums ir jāpaceļ kaut viena roka, tikai tāpēc, ka jūs sakāt, tad vienā zāles pusē es pāris rokas redzu. Tā tad balsojam par sieviešu komitejas desmito grozījumu. Beidzam balsot. 29 pār 23 pret. Atturēšos nav. Jā, nu, ja jūs gribat, lai tas būtu pieņemts, tad ir jāceļ rokas. Kad mēs balsojām ar rokām, es vispār nevienu roku neredzēju. 15. par pret atturas pieņemts, 119. par pret atturas. Man atkal ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 23 pret, 1 atturas pieņemts, 16. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Tagad mums ir jābalso elektroniski par visu tekstu kopumā. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 52 pār atturējušos, nā, vien at, viens atturējies, neviens nav pret apsveicam referentu. Thank you, colleagues! Paldies, kolēģi, par uh, jūsu sadarbību! Mēs eh, ātri pastrādājām, tieši tāpēc man tagad eh, sanāksme ir eh, jāaptur uz 15 minūtēm, tāpēc, ka, lai mēs izskatītu nākamo darba kārtības punktu, mums ir vajadzīgs Eiropola direktors.

So, thank you for your patience, colleagues. And... Es paldies par jūsu pacietību, kolēģi. Tagad pēdējais mūsu darba kārtības punkts šajā pēcpusdienā - Eiropola Veinraita kunga prezentācija. Viņš ir Eiropola direktors. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejas sanāksmē. Jūs mums pastāstiet par, pastāstīsiet par aktualitātēm terorisma jomā un par 2012. Eh, gada ziņojumu. Došu jums vārdu tagad, lai prezentētu jūsu ziņojumu, un pēc tam būs arī uh, iespēja deputātiem izteikties. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man iespēju pastāstīt jums par uh, eh, Eiropola gadskārtējo ziņojumu. Gadskārtējā ziņojuma elektroniski eksemplāri ir izplatīti, jo pagājušajā nedēļā jūs uh, tos saņēmāt, deputātiem noteikti bija iespēja ar tiem iepazīties. 20 minūšu laikā es pastāstīšu par svarīgāko šajā ziņojumā un darīšu to ar PowerPoint prezentācijas palīdzību. Daži svarīgākie punkti, par ko mēs šogad vēstam mūsu ziņojumā. Pašlaik terorismu situācija Eiropas Savienībā ir ļoti daudzveidīga, terorisms var būt ļoti dažāds, Tāpat arī šeit var identificēt eh, daudzus un dažādus stimulus, tad, piemēram, minēt eh, reli uz reliģiju balstītu terorismu, tāpat arī uz eh, etniskiem un nacionālajiem faktoriem balstītu terorismu tā tālāk. Šie stimuli nav statiski un tie var mm, laika gaitā mainīties, tie ir atkarīgi arī no politiskās un ekonomiskās situācijas attīstības, tie ir saistīti arī ar mm, pārliecību, un arī um, varbūt saistīti ar citiem faktoriem vai arī ar individu motivāciju. Tāpat arī var izsust robežas starp teroristi, teroristiskiem noziegumiem un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem. Protams, ka mēs visi atceramies uh, notikumus Norvēģijā pagājušā vasarā. Šeit mēs redzējām, uh, ka ir uh, apjo apkopojušies um, dažādi ideoloģiski motīvi, kas noveda pie smaga incidenta, ko ļoti grūti būtu novērst un arī paredzēt. E, ir arī bijuši dažādi incidenti Vācijā, un, un jāatcerās arī par notikumiem Tulūzā. Ir notikuši aresti dažādās dalībvalstīs, kur mēs arestējām cilvēkus, kas gatavojās veikt teroristiskus no, noziegumus. Protams, mums ir jābūt modriem, mums ir jādomā par uh, terorisma draudiem. Ir jāsamazina arī uzbrukumi, un pagājušajā gadu laikā mums ir izdevies novērst daudzus uzbrukumus. Ir jābūt priecīgiem par to, ir jāatcerās arī, ka tiesībā aizsardzības sistēma arvien uzlabojas. Tātad uzbrukumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies. Šī samazināšanās ir stabila jau vairākus gadus. Uh, 2005. gadā bija 484 eh, uzbrukumi septiņās dalībvalstīs, lielākā daļa notika Francijā, Spānijā un Lielbritānijā. Spānijā bija arī separatā, separātistu uzbrukumi, tie ir eh, palielinājušies salīdzinot ar pagājušo gadu, un visā Eiropas Savienībā 484 privātpersonas ir arestētas saistībā ar teroristiskiem noziegumiem. Uh, Tāpat arī ir vairāk arestu par dalību teroristiskās organizācijās, par propagandu, par uh, šaujamieroču turēšanu un par propagandas izplatīšanu citās pasaules pusēs. Bet, kā pierāda notikumi Norvēģijā, Vācijā un Tulūzā, šādi draudi nāk ne tikai no jau uh, esošām teroristiskām organizācijām, bet arī no individuāliem noziedzniekiem un no maziem grupējumiem Eiropas Savienībā. Uh, radikalizācija mm, bieži vien sabiedrībā netiek pamanīta. 2011. gadā tika nokalinātas 79 personas mm, Norvēģijā un Vācijā. Šī attīstība, manuprāt, eh, virzās uz priekšu galvenokārt interneta dēļ, un tāpat arī uh, ir jāatcerās, ka Alkaēda vadība musina uz šādiem noziegumiem. Un uh, Tādējādi centrālā vadība novirza uzmanību no sevis. Al-Qaeda uh, ar savu tiešsaistes žurnālu Inspire uh, musina uz dažādiem noziegumiem un dara to no ārā pussalas. Osamas bin, Lada, bin Ladena uh, sekotājs Zahīrī uh, veicina atsevišķu individuālo uh, džihāda karotāju uzbrukumus, mēģinot atrast tiem dažāda veida reliģisku motivāciju. Džihādisti no rietum valstīm dodas uz konflikta zonām un veic arī teroristiskus uzbrukumus savās uzturēšanās valstīs. 2011. gadā bija 153 tiesas procesi 12 dalībvalstīs, kur bija runa par teroristiskiem uzbrukumiem. Tagad par galvenajiem eh, teroristisko aktivitāšu aspektiem. Attiecībā uz terorismu finansēšanu mēs pieredzam, ka e, teroristiskas organizācijas ir ļoti pragmatiskas e, pieejā attiecībā uz finansēšanu. Tās izmanto pārbaudītas metodes, izmanto gan legālus, gan nelegālus metodes, proti ievāc ziedojumus un arī e, praktizē izspiešanu. Tāpat arī tiek uh, ņemti ķilnieki citās pasaules pusēs, tāpat arī tiek izmantoti citi finansēšanas veidi. Ir īpaši izslāpa Magrebā, piemēram, itāļu sieviete tika mm, saņemta kā ķīlniece Alžīrijā, un oktobrī 2011. gadā vēl kāda sieviete arī tika mm, saņemta par ķīlnieci. Uh, Notiek darbība Āfrikā, tuvajos austrumos, Pakistānā, Afganistānā un citos robežu reģionos, un Al-Qaeda uh, grupējumi uh, bieži vien nodarbojas ar ķīlnieku meklēšanu. Uh, Ir arvien vairāk uh, cilvēku, kas tiek turēt par ķilniekiem šajos pasaules reģionos, un šo ķilnieku skaits ir pieaudzis par 24 pagājušā gada laikā. Arī internets tiek izmantots kā finansējuma piesaistīšanas metode. Internets īstenībā ir ļoti veicinošs faktors šādām teroristiskām un ekstrēmiskām organizācijām. Tiešsaistes un sociālo mēdīju lapas piesaista ļoti daudz cilvēku. Interneta fórumi ir ļoti labs veids, kā uh, sazināties ar uh, ieinteresētiem uh, cilvēkiem. Šīs organizācijas izmanto internetu dažādām, uh, dažādiem mērķiem, piemēram, lai piesaistītu uh, cilvēkus saviem grupējumiem, un arī, lai e, sniegtu instruktāžu, tāpat arī tiek plānoti uzbrukumi. Internets nodrošina arī jaunas un papildu iespējas veikt e, šos uzbrukumus, piemēram, elektroniski uzbrukumi e, kritiskas infrastruktūras sistēmām Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tāpat arī uzbrukumi enerģijas ražošanas ierīcēm un arī cita veida iestādēm var radīt sabiedrībā ļoti lielas problēmas. To um, pierādīja Eiro internetā vīrus, kas e, tika vērsts pret urāna bagātināšanas e, ietais Irānā. Tas norāda uz to, ka internetu var izmantot e, ļoti lielos apmēros. Tā potenciāls ir ļoti augsts. Ir jāatcerās, ka elektroniskais džihāds, ko Alkaida jau ilgāku laiku veicina, uh, tā īsti nav iespējams no tehnoloģiskā viedokļa. Mēs uzskatām, ka uh, šie draudi ir mēreni vai arī augsti. Eiropai vēl īsti, Eiropā vēl īsti nav notikuši tādi sistemātiski uh, eh, kibernoziegumi, taču uh, izskatās, ka vairākie sociāli un tehnoloģiski faktori ved uz to, ka šādi elektroniski uzbrukumi varētu uh, palielināties apmēros. Eiropas Savienība redz, ka terorisko un kibernoziegumu aktivitātes arvien pieaug, tiek izmantoti dažādi noziedzīgi uh, rīki, kas ir pieejami internetā. Tāpat arī ir jāatcerās par uh, internetu aktīvistu uh, aktivitātes palielināšanos. Arī šādas aktivitātes var beigās novest pie uh, plašu apmēru noziegumiem. Uh, improvizētas eh, spr sprākstvielas. Arī tas ir liels draudz, un internets šeit eh, kalpo kā laba metode, jo bieži vien va, internetā var iegūst, iegūt informāciju par šādu sprākstvielu uh, eh, saražošanu, un arī internetā var iepirkt visas vajadzīgās izēvielas. Tā tiesība aizsardzības iestādes ir palielinājušas monitoringu šajās uh, šajos aspektos. Breivika lietā pierāda, ka ik viens, kam ir vēlme iegūt uh, izēvēles sprākstvielām un tās saražot, var to itin vienkārši izdarīt. Tagad īsts kopsavilkums par uh, to, ko esam darījuši katrā teroristma nozarē. Situācija attiecībā uz Alkēdā vēl ar vienu ir ļoti daudzveidīga. 2011. gadā reliģiska veida uzbrukumi uh, saistījās ar Osamas eh, veidotiem grupājumiem, ar uh, radikālām grupām un arī ar uh, dažādiem individuāliem noziegumiem. Kā jūs teicu, šeit terorisms ir ļoti dažāds, tam ir ļoti daudzas sejas. Netika atklāts neviens uh, noziegums, ko būtu veikušas Osama bin Ladenas grupējumi 2011. gadā. Uh, Vācijā veiktie noziegumi balstījās uz reliģiju, bet eh, saskaņā ar eh, Vācijas krimināla kodeksu šie noziegumi netika piesaistīti teroristam kā tādam. Ir jāatcerās, ka eh, ekstrēmisms pieaug arī pašās dalībvalstīs un ir jāuz, uzmanīgi jāvēro arī individuāli noziedzīgi, noziedzīgi nodarījumu izdarītāji. Uh, 122 privātpersonas tika arestētas, pagājušā gada laikā lielākā daļa tika arestētas, tāpēc, ka radās aizdomas par viņu dalību teroristiskās organizācijās. 17 personas tika arestētas par to, ka tās gatavojās veikt teroristisku uzbrukumu. E, reliģiska veida teroristiski tīkli, it īpaši ir runa par džihādistiem, kas atgriežas no apmācības nometnēm ārzemēs arī ir izveidojušās, tāpat arī ir jāatcerās par 2011. gadā izplatītām tendencēm, eh, ka šādi grupējumi parādās Vācijā un Lielbritānijā. Eh, Vācijā aprīlī un decembrī tika arestētas četras personas, kas bija izveidojušas saiknes ar Alkaida vadību. Tāpat arī ir citas Alkaida filiāles un uh, ir informācija, ka tie plānoja veikt vismaz vienu uzbrukumu Vācijā. Uh, Protams, Osama bin Ladenas ir ticis nogalināts. Simboliskā ziņā tas bija, tā bija liela uzvara, bet eh, tam bija arī tūlītējas sekas uz terorismu draudiem Eiropas Savienībā. Daudzi džihādisti teica, ka tie vēlas atriept Osamas bin Ladena nāvi, bet 2011. gadā tas nenotika. Ir jāatcerās, ka jaunā Alkaida vadība noteikti plānos jaunus uzbrukumus. Tagad separātistu terorisms. 110 uzbrukumi tika nosaukti kā separātistu noziegumi Spānijā un Francijā. Tika arestētas 247 personas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar šī veida terorismu. Bet ir jāsaka, ka Šajā gadā ETA un tās atbalsta grupas veica ievērojami vazā, mazāk uzbrukumu, jo tika izsludināts pamieris. Tika likvidētas vairākas ETA šūniņas Spānijā un Portugālē, un līdz ar to ETA ir, viens, ir ļoti vājās pozīcijās. Gada laikā tie paziņoja par pastāvīgu pamieru, un uh, teica, ka tie vairs neievāks eh, naudu ar izspiešanas metodēm, bet eh, šķiet, ka vēl ar vien tiek apkopota informācija par potenciāliem jauniem mērķiem. ETA nav atteikusies no ieročiem, un tā arī nav pieprasījusi, lai tā tiktu izņemta no teroristiskas organizācijas sēksta. Šķiet, ka uh, mēs varam nonākt pie secinājuma, ka ETA ir spējīga atsākt savas teroristiskās aktivitātes uh, jebkurā brīdī tuvākajā nākotnē. Ziemeļīrijā disidentu un republikāņu armijas grupas vēl ar viena sagādā daudz draudu valsts drošībai. Pagājušā gadā šīs grupas ir parādījušas, ka tās ar vienu spēj veikt uzbrukumus un šaušanas uzbrukumus armijai un tās grupējumiem. 2011. gada aprīlī notika pirmais uh, uzbrukums ar letālajām sekām pēc 2009. gada. PKK uh, eh, grupējuma dalībnieku skaits samazinās, tāpat arī uh, nav iespēja vairs uh, nodrošināt uh, vajadzīgos resursus apmācībai un propagandai. 37 kreisā spārna un anarchistu teroristu uzbrukumi tiek reģistrēti pagājušā gada laikā. Šogad uh, lielākā daļa uzbrukumi ir saistīti ar um, ugunsgrēku noziegumiem, kas galvenokārt ir saistīti ar valsts ierīcēm un uh, ar valsts iestādēm. Tāpat arī uzbrukumi tiek veikti pret dzelzceļa infrastruktūru. Pagājušā gada laikā šādi uzbrukumi notika Vācijā un arī Somijā. Oktobrī 18 eh, eh, improvizētas sprākstvielas tika lokalizētas Vācijā. Grupa apgalvoja, ka tā vēršas pret Vācijas armijas uzturēšanos Afganistānā. Uh, un īstenībā šī grupa guva loģistisku atbalstu tieši no Vācijas armijas puses. Tāpat arī ir jāatcerās, ka daži anarchisti balsta savus uzbrukumus uz uh, vīdes motīviem. Uh, šīs tendences bija vērojams jau 2010. gadā. Viens uh, labās pārnā uzbru, terorisks uzbrukums notika Spānijā novembrī, kad kādā izdevniecībā notika ugunsgrēks. Daudzi no šiem individiem bija saistīti ar labējās pārne terorismu, un te bija runa arī par politiski motivētām slepkavībām, kas tika veiktas iepriekšējo gadu laikā. Breivika lieta noteikti tiek saistīta ar ekstrēmistu ideoloģiju, tomēr nav atrasti pierādījumi izmeklēšanā pēc šī incidenta, uh, kas ļautu Brīviku saistīt ar kādu labējā spē, spārna grupējumu. Ir jāatcerās, ka tiek izplatīta arī labā spārna uh, propaganda. Šeit internets spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Tiek, uh, sociālā, tiek izmantota sociālās platformas, kur tiek reklamēta tā saucamā baltā spēka mūzika. Nav informācijas par uh, citiem teroristiskiem uzbrukumiem. Francija un Spānija ir ziņojušas par uh, vairākiem incidentiem, arī Ziemeļīrijā ir vairāki incidenti, kas īstenībā nekad nav nonākuši līdz policijai. Te ir runa par uh, dzīvnieku tiesību aizstāvjiem un arī vīdes aktīvistiem, kas izmanto vardarbīgas metodes. Uh, Iespējams, ka Notiek sadarbība arī ar citām a, vardarbīgām grupām. Šī ir tāda jauna tendence. Tagad manas noslēguma piezīmes attiecībā uz tendencēm un uz a, nākotnes prognozēm, ko var secināt no mūsu šī gada ziņojuma. Ziņojumā mēs redzam, ka teroristi var radīt daudz un dažādus draudus, Mēs atzīstam, ko Samas bin Lādena nāve un arī citu e, terorisku vadoņu nāve, protams, bija nozīmīga, bet tā īpaši neietekmēja e, teroristisko noziegumu tendences Eiropas Savienībā. Šķiet, ka e, tiek veikts arvien vairāk mazu, mazu apmēru uzbrukumu. Al-Qaedas vadība e, izjūt spiedienu Un, uh, ja šāds spiediens pastiprināsies, tad uh, šai uh, grupai būs grūti piesaistīt dalībniekus rietumos, un arī uzbrukumu skaits samazināsies. Ir jāatcerās, ka Norvēģijā, Vācijā un arī Tulūzā um, veiktie noziegumi ir tādi individuāli noziegumi. Alkaēda turpina būt draudz sabiedrībai arī rietumos. Alkaēda ir uh, Eh, bijusi iedvesmas avots daudziem teroristiem, un šķiet, ka tā drīz ķersies klāt eh, saviem ilgtermiņa mērķiem Eiropas Savienībā. Piemēram, Alkaida varētu izmantot eh, Londonas olimpiādi. Ir jāatcerās arī par tādiem individiem, teror, teror, individuāliem teroristiem, un uh, Eiropola sāka strādāt pie šādu noziegumu profilakses un izpētes jau pirms notikumiem Tulūzā. Uh, Ir jāatcerās, ka šajam, šām grupām ir ļoti liela ietekme uz sabiedrību. Radikalizācija gan reālajā, gan virtuālajā pasaulē nozīmē to, ka šīs grupas saņem atbalstu gan politiskā, gan militārā līmenī. Internets ļauj indivīdiem uh, izjust šo radikalizāciju, kaut gan oficiāli tie vēl nav šo grupējumu dalībnieki. Uh, ir jāatcerās arī, ka internets ir tādu sociālu un tehnoloģisku faktoru apkopojums, kas var radīt arī elektronisku uzbrukuma draudus. Mēs redzam arī, ka labējās pārna ekstrēmistu uh, uzbrukumi ir sasnieguši jaunus līmeņus Eiropā, un tos nedrīkstētu novērtēt par zemu. Šeit draudus mēs izjūtam gan no uh, individuāliem um, noziedzniekiem, gan arī no maziem grupējumiem, kas visi ir spējīgi veikt liela apmēra noziegumus. Eiropol ir gatavs atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstis un tās partneris um, pasaulē. Šeit um, pēdējā slaidā jūs redzat īsu kopsavilkumu par tām jomām, pie kurām mēs pašlaik strādājam. Pats svarīgākais ir palīdzēt dalībvalstīm vei, veikt um, terorisku noziegumu izmeklēšanu, uh, sniedzot eh, dažādu veidu palīdzību. Tas tika darīts Norvēģijā pēc eh, šī incidenta, tad, kad tika mobilizēts eh, ātrās reakcijas tīkls Eiropas Savienībā. Tajā darbojas ļoti augsti kvalificēti antiterorisma eksperti. Tāpat arī ir jādomā par terori, aizdom, terorismā aizdomās turēto datu bāzi, tās turpmāko attīstīšanu un par ekstrēmistu propagandas apturēšanu internetā. Šogad pieredzējām arī uzlabojumus sadarbībā ar Amerikas Savienotajām valstīm, it īpaši runa par vēršanos pret vārdarbīgu ekstrēmismu. ASV mums ir vairāki partneri, kas strādā iekšlietu un drošības departamentā. Mums ir bijušas vairākas sanāksmes un konferences, kura tikās Eiropas un ASV speciālisti no dalībvalstīm un arī eh, no ASV federālā un arī štatu līmeņa. Tādējādi mums izdevās eh, apmainīties ar paraugu praksi, mēs eh, viesojāmies arī koordinācijas centros abās Atlantijas okeāna pusēs, un mēs spriedām par to, kā kopīgi mēs varētu labāk kontrolēt ekstrēmistu attīstību mūsu sabiedrībā. Tāpat arī mēs eh, turpinam sadarboties ar Incenu. Tas ir Eiropas Savienības centrs, un sadarbojamies arī ar citām Eiropas Savienības aģentūrām. Tas būtu viss. Mana prezentācija ilga mazliet garāka nekā biju sākumā domājis. Es labprāt atbildēšu arī uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Liels paldies! Nu, lūdzu, tagad eh, godātie komitejas locekļi, kas vēlētos uzdot jautājumus, visiem došu vārdu Diezam Demēram. Liels paldies, priekšādātājs kundze. Un liels paldies arī jums, direktora kungs, par to, ka esat šodien mūs apciemojis, un arī paldies par jūsu prezentāciju, kas runāja par uh, situāciju, kādā mēs esam pašlaik, un arī par uh, tendencēm. Uh, tā kā mēs esam draugi, tad es eh, tiešām no sirds vēlētos eh, atbalsta. Eh, mm, pateikt, ka mēs tiešām jūs atbalstām, atbalstām Eiropolu, un tieši tāpēc, ka mums ir tik vaļsirdīgas attiecības, es varu arī izteikt pāris kritiskas piezīmes. Uh, Es piedzīvoju vairākas vilšanās, eh, klausoties šo prezentāciju, kaut arī tās nav saistītas ar jūsu mandātu, jo, protams, jūs runājat par tendencēm un perspektīvām nākotnē. Tas ir ziņojums, kas nerunā ne par cēloņiem, ne par sekām, nedz arī par efektivitāti. Tas ir vienkārši tāds aprakstošs ziņojums, uh, un tas balstās uz informāciju, ko jums piegādā dalība valstis. Un arī trešās valstis. To uh, jums piegādā gan Eirojusts, gan Interpols, gan citas. Nu, tāpēc mums ir tāds aprakstošs ziņojums. Bet tas, kas man šeit pietrūka, un varbūt to varētu ņemt vērā nākamajiem ziņojumiem, ir rekomendācijas dalību valstīm. Šeit rekomendāciju nav. Vēl viena lieta, kam vēlos pieskarties, un es zinu, ka ir savi argumenti arī pretējam viedoklim, bet man ir manējais. Uh, Es gribētu izvairīties no tā, ka tiek piemērots, ka var runāt par terorismu ar reliģisku orientāciju. Man šķiet, ka tādā veidā tiek slikti izteikts par kādu fenomenu mēs runājam. Man šķiet būtu labāk, un ziņojumā tas jau tiek pieminēta. Vajadzētu runāt par džihādisma orientāciju, jo tur gan ir skaidrs, ko grib džihāds. Jo džihādā arī notiek lūkšanas un tam līdzīgi, bet ne, mēs nevaram šeit runāt par reliģiju. Eh, ne jau reliģija dod aizsagu šāda veida terorismam, bet gan džihāds. Tālāk. Es arī vēlētos, lai precīzāk tiktu veiktas atsauces uz draudiem tīklā. un šiem noziedzniekiem, kas darbojās vienatnē un kurus ir tik grūti notvert. Un uh, bieži vien. Uh, nevar viņiem tikt klāt. Šeit e, tiek direktora kungs pieminēts arī PKK PKK, un mēs arī zinām Abdula Salu, kurš ir joprojām apcietinājumā. PKK ir teroristu organizācija, kas savus finanšu līdzekļus gūst no narkotiku tirdzniecības kontrabandas. Tāpat jau vēl ir arī FARC, kas ir uh, nelegāla apvienība Kolumbijā. Uh, Un, un vēl uh, man gribētos, lai jūs vairāk uzsverat saistības starp organizēto noziedzību un uh, narkotiku kontrabandu. Paldies! Tālāk Lop, mm, Lopes skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Venraitu kungām par to, ka viņš šodien ir um, ieradies pie mums un tiešām tas, par ko viņš mums šodien pastāstīja, uh, nav nekas jauns. Ir lietas, par kurām mēs jau iedomājāmies, ka tās ir tādas, un šodien mēs tikai par to vēlreiz pārliecinājāmies, jo mūsu dienu terorisma iezīmes tiešām ir tāds, kā jūs teicāt, ka tam ir individuālas iezīmes, ko ļoti grūti paredzēt, un varbūt tā kopīgā pazīme ir tas, ka ir ļoti grūti noteikt, kāds tas būs. Katrā valstī situācija ir atšķirīga, un īpaši grūti ir tas, ka ir grūti noteikt, no kurienes nāk draudi. Taču ir viena droša lieta, proti, ka ir e, daži pasākumi, ko dalība valstis neveic un kas ir steidzami jāizdara, piemēram, sprākstvielu kontroli. Jūs teicāt, ka e, cilvēki var iegādāties e, sprākstvielu sastāvu diezgan brīvi. Un te mēs sastopamies ar steidzamu vajadzību kontrolēt šādu vielu pārdošanu, lai nevarētu. Un te jau nav vajadzīga ne tīkli, ne kontakti, uh, bet vienkārši ar internetā atrastas informācijas palīdzību un nopirkto vielu palīdzību var samontēt bīstam spridzekli. Un tas jau nav bīstams tikai tāpēc, ka var radīt kādu spridzekli, bet arī tādēļ, ka uh, tad mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kurā terorisms ir iespējams. Un situācija mums ir jāizskaidro ar terminoloģiju, kas ir adekvāta. Mēs nevaram terorismu izmantot tā kā tādu populistisku lozungu īpaši priekšvēlēšanu kampaņās. Uh, Mēs nevaram iet ne pret reliģiju, ne pret ko citu, jo citādi var rasties uh, nepatiesas, nepatiesa analīze. Ja sabiedrībā ir iespējama uh, teroristiska darbība, tad nozīmē, ka to vajag izravēt, izraut ar visām saknēm, un to izrauj ar krimināla kodeksa palīdzību. Un ir pilnīgi skaidrs, ka krimināla kodeksi ir jāaktualizē, lai mēs varētu cīnīties pret to, ar ko mums šodien jāskatās, jāsaskarās. Es nerunāju par to, ka Eiropola var darīt ārpus Eiropas Savienības. Tas arī ir ļoti svarīgi. Jautājums ir par to, ko mēs darām Eiropas Savienībā. Tas ir ārkārtīgi būtiski, un varbūt jūs um, zināt par to, kā var uzlabot tiesisko un policijas sadarbību starp dalību valstīm, jo tā nav tik laba, kā mēs to vēlētos, un visbeidzot. Terorisma finansējums ir vēl viena Uh, liela problēma. Ir mm, vadlīnijas, saskaņā ar kurām mēs varam izsekot līdzi naudas atmazgāšanai, šiem naudas līdzekļiem, kas ir iegūti no narkotiku kontrabandas, un vajadzētu mudināt dalībvalstis e, atrast šos finansēšanas avotus īpaši Eiropā ir valstis, arābu valstis, kurās mēs nevaram izsakot šai finansēšanas ķēdītēji, bet vismaz savās mājās mums ir pienākums to izdarīt. Un es domāju, ka tas ir jūsu kompetencē. Paldies! Paldies, Romero Lopes skundze, Hankešs skundze. Paldies! Pirmām kārtām es vēlētos uh, pateikties Venrēta kungam par ziņojumu. Man šķiet, ka tas bija ļoti plašs un noderīgs un arī pietiekami vienkāršs, taču rāda vielu pārdomām lasītājiem, kā arī daudz jautājumu. Un arī man ir vairāki jautājumi, kas attiecās tieši uz šo ziņojumu. Bezpēļņas organizācijas tiek pieminētas ziņojumā kā iespējamās organizācijas, kas sniedz finansiālu atbalstu teroristiem. Vai jūs esat identificējis, kuras uh, organizācijas ES vai ārpus finansē terorismu, jo es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs faktors. Tas, ka bezpēļņas organizācijas un mm, nevalstiskās organizācijas finansē terorismu, tas ir kaut kas eh, ļoti nozīmīgs. Tālāk, saistības starp organizēto noziedzību un terorismu. Vai tas nozīmē, kā tā ir tā kā biznesa kontakti, vai arī tas nozīmē, ka organizētās noziedzības sektori kaut kur saplūst ar teroristiem? Vai arī šie sakari ir diezgan uh, nejauši, tiem ir gadījuma raksturs. Un trešais jautājums ir, vai ir kāda saistība, un ja ir, tad jā, tad vai ir kāda saistība starp kreisā un labā spārna ekstrēmistiem? Protams, es nerunāju par tiešu saistību, bet e, kreisie ekstrēmistri slepenībā atbalsta labējos ekstrēmistus. Mēs to noteikti redzam uh, Austrumēropas valstīs. Ideoloģijas ir atšķirīgas, taču viņu mērķi ir vienādi sagraut stabilitāti, un vai ekstrēmisti saņem naudu ārpus Eiropas Savienības, piemēram, no Irānas. Varbūt jums nav kaut pierādījumi, bet varbūt jums ir vismaz eh, aizdomas par to, ka eh, kāda ekstrēmista varētu saņemt atbalstu no trešajām valstīm. Kā man kolēģi jau teica, es gribētu uzdot jautājumu par to, kādi instrumenti ir pie, eh, pieejami, lai ierobežotu pieeju bīstamām vielām, īpaši privātajā sektorā. Tad man ir vēl viens jautājums. Vai ir sadarbība starp dažādām etniskām un reliģiskām grupām, piemēram, starp čečenu teroristiem un Alkaēdu? Uh, vai arī ideoloģiskās atšķirības padara šādu savienību neiespējami. Es būtu interesēta uzzināt par eh, šāda veida sadarbību, bet es īsti nesapratu, kāda pašlaik ir situācija. Un tad mans pēdējais jautājums, vai es pareizi jūs sapratu, ka diversifikācijas process tiek atjaunots tādēļ, ka mēs esam iegājuši jaunā diversifikācijas fāzē, kas atšķirās no iepriekšējās. Vai es pareizi jūs sapratu? Un man pēdējais komentārs ir, ka es pilnīgi piekrītu Demēras kungam. Džihadists noteikti ir precīzāks vārds nekā reliģisks, jo Mm, ļoti daudz reliģijos cilvēki nav teroristi, un tas var radīt mums problēmas. Paldies! Paldies, Hankešs kundze, Boskurts kundze. Eh, eh, oh. Paldies, priekšstādātājs kundze. Un paldies uh, eh, Eiropol direktoram par uh, prezentāciju. Es gribētu teikt, ka es pilnībā piekrītu viņam, jo bieži vien mēs vienkārši nepietiekam novērtējam ekstrēmo potenciālu ekstrēmu labējās grupās. Mēs redzējām situāciju Vācijā. Ilgu gadu laikā ekstrēma labēja grupa spēja slēpties un īstenot savus navīgos uh, noziegums. Un es gribēju zināt, kā jūs vērtējat citā, situāciju dažādās dalību valstīs. Cik zinu, tad bija izmeklēšana Vācijā, kas parādīja, ka šis fenomens netika uh, pietiekam novērtēts uh, Vācijā. Un es gribēju zināt, vai ir arī tāds pētījums par uh, ekstrēm labējiem grupējumiem citās dalību valstīs. Uh, Vai citās valstīs, manuprāt, ir arī tādas a, transnacionālas saiknes, un ko es a, varētu darīt? Jūsu ziņojumā jūs analizējat šo fenomenu, bet jūs nesat izteicis a, ieteikums, kā reaģēt. Es gribētu dzirdēt jūsu domas par uh, šo punktu un varbūt, ka varētu Eiropas līmenī veikt pētījumu par šo fenomenu. Un mans otrs jautājums ir par Turciju. Ir pozitīvas izmaiņas Turcijā, un mēs pieņemam lēmumu sadarboties ar Turciju, bet um, nevienmēr tā ir cīņa pret uh, terorismu. Es domāju, ka tas ir arī Eiropas labā. Eiropa var daudz ko iegūt, uh, un kā ir ar PKK finansējumu no Turcijas un situācija Eiropā. Mans precīzais jautājums ir tāds um, - sadarbība, kā tā tiek turpināta, un kādēļ uh, tā ļoti efektīva sadarbība tomēr nenotiek. Es domāju, ka tas būtu abu pušu interesēs gan ES, gan Turcijas. Ko dara Eiropols sadarbojoties policijas jomā? Ko varētu mainīt, lai šī sadarbība, sadarbība būtu vēl efektīvāka? Paldies, tagad tā Sepskundze. Paldies, divi punkti. Pirmais ir uh, papildu jautājums par skaitļiem. 174 teroristiska uzbrukuma 2012. gadā vai uh, var eh, tādus konkrētātus taktus dot, varbūt, ka tas ir ziņojumā, nezinu, nelasīju, un 100, 153 eh, eh, procesi tiesprāvas 2011. gadā, vai jau ir zināms, cik tālu šie tiesas procesi ir pavirzījušies, un kādi ir uh, konkrētie punkti. Un pēdējais punkts. Ir tāda zinām, zinām nesaprašanās izma, izmantot jēdzienu terorisms. Mēs tikko dzirdējām, ka nav jārunā par terorismu reliģisku iemeslu dēļ tam es varu piekrist, bet tad man ir problēmas ar jēdzienu džihadisms. Islam ietvaros ir dažāda interpretācija šim jēdzienam. Džihads Tas nenozīmē noteikti, nu, ne, pavisam vien, nu, pavisam noteikti cīņu ar ieročiem, bet um, arī uh, pārliecināšana. Mūsu vēsture rāda, ka reliģija, ka, nu, tas nav iemesls kariem, bet gan tiek izmantots kā iemesls kariem. Tāpat mani mulsina. Uh, vidas eh, aktīvisti un dzīvnieku aizstāvju. Es neesmu juristi, bet manuprāt, terorisms ir kād, kāda grupa, kādu, ja kādu iemeslu dēļ grib radīt bailes iedzīvotāju vidu, jo tā grib izmainīt un uh, mainīt kādu uh, sabiedrības slāni. Uh, bet šie vidas aktīvisti un dzīvnieku aizstāvi radikālie nevēlas um, uh, kādu sabiedrības modeli izpostīt, bet gan ir pret kādu um, sabiedrības uh, fenomenu. Un tie, kas ielaužas uh, laboratorijās un atbrīvo dzīvniekus, tad uh, viņi nav teroristi manā izpratnē. Un tādēļ es gribētu zināt, nu, kur tad ir šī saikne ar terorismu. Mr. Vaidenhol. Paldies, Vaidenholtas Tokungs. Arī es gribu sirsnīgi pateikties par stāstījumu. Tas ir ļoti skaidrs un varbūt tāda laba pārskata, no kurienes izriet apdraudējums mūsu sabiedrībai. Es arī domāju, ka ļoti nozīmīgi, ka Eiropols ir un tādēļ gribētu arī pāris kritiskus punktus izteikt. Mans jautājums ir tāds. Kādas teorētiskas analīzes a, pastāv, ko mēs tiešām saprotam ar terorismu un kādēļ mēs a, veicam šīs a, kategorijas, vispār iedlam šīs kategorijas, vai teorētiska analīze at, vai ir kāda pētījuma, ko nozīmē terorisms brīvā sabiedrībā, vai tas ir uz pierādījumiem. Uh, bāzēts pieņēmums kā analīze, kas apraksta fenomenus tā, uh, kad tie rodas. Un es domāju, ka būtu ļoti nozīmīgi pārdomāt par to, un ko tas nozīmē Eiropas kontekstā, šis terorismu jēdziens. Un a, varbūt šo pierādi, lai no šīs pierā, uz pierādījumiem balstītās pieejas attālinātos. Ir dažādas pārējas starp dažādām ideoloģijām. Viens saka, ko vienu un domā, ko citu, un varbūt, ka būtu arī labi, nu, šeit ā, ko paskatīt. Un otrs jautājums, kā jūs vērtējat jūsu efektivitāti, cik efektīvi strādā Eiropols, vai bija iespēja kaut ko novērst Eiropola darbības laikā, vai bija kaut kas tāds, kas ir bijis veiksmīgs, vai arī tas ir vienkārši nu, norišu apraksts. Mums tas būtu ļoti nozīmīgi, jo šeit runa ir par budžeta līdzekļiem, kas tiek piešķirti. Arī mans pēdējais jautājums. Kā jūs uh, novērtējat laika patēriņu salīdzinot to? Es gribētu zināt, cik būtiska ir šī terorisma apkarošanas joma Europola kopējā darba apjomā, ja mēs runājam par personālu, par, par finansēm, par naudu. Vai tas ir nu, tāds ļoti nozīmīgs uh, uzdevums? Kā jūs to vērtējat? Tas ir mans noslēdzošais jautājums. Paldies! Jū. Um. Paldies, Intvelds kundze. Yes, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām. Um, kaut arī šis ziņojums nav tīri zinātnisks, bet man šķiet tiešām ir interesanti vērot, kādas ir tendences un ir pozitīvi ievērot to, ka ir samazinājies uzbrukumu skaits un arī samazinājies aizturēto personu skaits, ja es pareizi atceros. Un ir ļoti interesanti dzirdēt to, kā kaut arī um, e, samazinājies uzbrukumu skaits, ir palielinājies arestēto personu skaits. Un, um, e, Oponējot uh, Diasam Demeres kungam, man nešķiet, ka jums ir jādod rekomendācijas dalībvalstīm. Es domāju, pietiek ar to, ka uh, Jūs mūs iepazīstināt ar tendencēm, un tie ir politiķi, kam ir jāizstrādā mm, rekomendācija. Es dzirdēju, ko teica Sipels kundze, un man tiešām jāpiekrīt, ka mm, ir sarežģīti saprast to terminoloģiju. Jo reizēm um, tas rada tādus teroristus. Uh, Jo, piemēram, tad, kad mēs sakām terorisms, tas izklausās briesmīgāk nekā uh, varmācīgs ekstrēmisms vai separātisms, lai gan patiesībā uh, tas ir viens un tas pats. Un tieši tāpat kā Sipels kundze, es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par uh, to, kādus aizbildinājumus viņi izmanto savai rīcībai. Un man liekas, ka mums vajadzētu turēties pie vienas definīcijas, viena termina - terorisms, lai vai kāds būtu tā aizbildinājums, jo eh, tās visas viņa ideoloģijas kalpo tikai kā aizsaks terorismam. Es atceros, pagājuši gadu bija runa par uh, kautiņu starp uh, kreisajiem ekstrēmistiem un labējiem ekstrēmārtiem, mm, bet es to nesauktu par uh, terorismu. Un tad, kad nu, runa ir par čigānu mobbingu, uh, par romu mobbingu, tad um, tas, protams, ir ļoti nelāgi, bet to nevar saukt par terorismu. Uh, Un te runa nav tikai par ideoloģiju. Mums ir jāsaprot, kā atkarībā no tā, ko mēs apkarojam, mēs izmantojam citādus līdzekļus. Un mēs redzam, ka. Eh, no vienas puses ir. Um, likuma ieviešana praksē, un no otras puses ir drošība. Man šķiet, ka gan definīcijas, gan uh, aptvērums ir uh, ar katru reizi arvien plašāks, un tas ir ļoti labi, tāpēc uh, palūkosimies ciešāk uz definīcijām, ko jūs piedāvājat. Tālāk, trešā lieta, ko vēlējos pateikt, ir par efektivitāti. Man liekas, ka tas daļēji ir iekļauts jau jūsu ziņojumā, jo jūs aprakstījāt arī metodas, kas tiek izmantotas, lai cīnītos pret terorismu. Tāpat kā pārējie, kas jau izteicās, arī es esmu par to, ka ir jāsadarbojās ciešāk. Man liekas, ka mums ir jākļūst efektīvākiem. Ja? Es negribētu te kļūt tā kā iestrēdzis kompaktdisks, bet, nu, un atkārtoties visu laiku. Um, katru reizi kad ir noticis kāds uh, liels terorakts Eiropā, tad vienmēr mēs konstatējam, ka tas cilvēks bija jau pirms tām nonācis drošību sargājošo institūciju redzes lokā. Un to mēs redzējām Tulūzā, bet e, kāpēc ASV, piemēram, var viņu e, noķert šādu noziedznieku? Es, protams, neesmu nekāds slepenais aģents, bet, e, ziniet, uh, ir miljoni, miljoni cilvēku, kas iziet caur skrīningu, bet viena alga nevar viņus noķert un notiek infiltrēšanās pie, pie viņiem un pilnīgi nevainīgiem cilvēkiem tiek sagatavotas milzīgas datu bāzes. Uh, un tiek slēpti to vārdi, kurus mēs tiešām vēlamies atrast. Nu, un problēma ir ar tiem, kas darbojās vienatnē, bet tas nav nekas jauns. Viņi vienmēr ir bijuši. Paskatieties uz Pirmo pasaules karu. Un tas arī zināmā mērā bija viena cilvēka karš, un tur mēģis bija nogalināt pēc iespējas vairāk cilvēku. Un viduslaikos uh, Lai to panāktu, cilvēki mēdz sa saindēt akas. Un kā es jau teicu, es ļoti atbalstu to, ka mums nevajadzētu spērt vēl kaut kādus soļus, uh, bet gan jākļūst efektīvākiem. Un visbeidzot, es vēlētos pateikt, ka es arī atbalstu sadarbību ar ASV un citām valstīm, taču es atzīšos, ka es eh, kļūstu tā. Uh, uh, tāda kā nervoza, tad, kad es dzirdu, ka mēs saņemam norādījumus no ASV. Tā nav pareizā sadarbības forma. Paldies, Intveltas kundze, Ilčeva kungs, un pēc tam došu vārdu runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi, jo lielākā daļa manu kolēģu jau apskatīja visus svarīgākos jautājumus. Šīs diskusijas man šķiet ļoti interesantas, un es domāju, ka tām vajadzēja sākties jau 2009. gadā. Mums vajadzēja sākt darbu jau agrāk, lai mēs varētu uh, atrast atbildes uz daudziem interesantiem jautājumiem. Protams, Terminoloģiskās neskaidrības ir interesantas, bet diez vai mēs šeit kaut ko noderīgu atradīsim. Ir, piemēram, džihādisms, tāpat arī ir salafisms, ir vahabisms. Interesants piemērs. Pirms trīs nedēļām ār, ārlietu komitejā kolēģi uzstājas to, ka mums ir jāpiemin, ka blakus Sarajevai ir vahābistu kopiena. Tie ir uh, Bosnijas Hercegovinas kara veterāni, kas cīnījās uh, plec pie plec ar musulmaņiem. Tagad viņi ir Bosnijas pilsoņi, bet uh, viņi ir ļoti mierīgi, klusi. Un tieši tāpēc arī šis teksts neiekļuva ziņojumā par Bosnijas un Hercegovinas progresu. Kā jūs redzat, ir ļoti sarežģīti visu tā ļoti skaidri un strikti saklasificēt. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, cenšoties atrast šādu fenomenu cēloņus. Ja runa par šādiem uh, ziņojumiem, es domāju, ka mums vajadzētu šeit izmantot daudz striktākus kritērijus. Tomēr nevar šeit vainot tikai autorus. Mēs nevaram likt vainu arī uz Veinrēta kungu. Taču viņš un viņa kolēģi varētu aicināt sniegt akurātu un precīzu informāciju no dalībvalstu dienestiem. Piemēram, 14. lapusē ir minētas 14 dalībvalstis. Šīs dalībvalstis ziņo par personu arestiem, tādu personu, kas ir saistītas ar Al-Qaeda. Es domāju, ka šajā ziņojumā varētu iekļaut informāciju arī par izmeklēšanām, ko šīs valstis ir veikušas šajās lietās. Manā dalībvalstī, kas ir šajā 14 valstu sarakstē, sarakstā, tātad Bulgārijā, uh, Pirms trīs gadiem bija ļoti skaļa kampaņa pret uh, īslāmu kādā kalnu ciematā. Tā bija ļoti skaļa, ambicioza operācija, uh, tik skaļa, ka uh, tika pat aicināts uz sacelšanos uz dumpi šo uh, cilvēku vidū, kas uh, centās aizstāvēt savu imāmu. E, neviens nespēja izlasīt konfiscēto literatūru, jo šā literatūra bija arābu valodā. Neviens nevarēja to iztulkot, un neviens īsti nesaprata, ko imāms šeit uh, sludina savos sprediķos, vai tas ir šarijāts, vai kādi radikāli viedokļi, vai arī kaut kas vispārīgāks un miermīlīgāks. Mums ir e, jāpārliecinās, vai vide veicina ekstrēmistus vai nē. Es uzskatu, ka piektais punkts ir uh, jāsauc uh, par terorismu, kas balstās uz reliģiju. Ir jāatcerās, ka arī kristieši gāja krusta karos. Īslāma džihāds vēl nav beidzies, tad islāma krusta kari vēl nav beigušies. Kristieši vēlējās atbrīvot Jeruzalemi, džihādisti cenšas atbrīvot pasauli, bet mums nevajadzētu baidīties saukt lietas īstajos vārdos. Ja mēs turpināsim būt bailīgi, tad jaunieši tā vietā, lai priecātos par dzīvi, sevi uzspridzinās. Viņu ģimenes pasludinās viņus par varoņiem, un viņu piemērs tiks glorificēts un aprakstīts skolās. Liels paldies! Pateicoties tulkiem, mēs varam vēl pastrādāt desmit minūtes. Lūdzu, dod jums desmit minūtes laika. Lielas paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem, par eh, deputātu komentāriem. Daudzi no jums runāja par eh, terorismu definīciju. Eiropas Savienībā un dalībvalstīs par to ir plaši diskutēts pēdējo gadu laikā. Fakts, ka tik daudzi šajā telpā un eh, arī citur ir atraduši eh, tik daudzas un dažādas definīcijas, pierādas to, ka mums nav saskaņas, nav kopējas izpratnes Eiropas Savienībā. Dalībvalstis pašas ir definējušas terorismu ļoti atšķirīgi. Tas nav pārsteidzoši, jo galu galā dalībvalstīs ir atšķirīga pieredze attiecībā uz terorismu. Un eh, mums visiem Eiropas Savienībā nav izdevies nonākt pie kopējām definīcijām. To mēs redzam um, arī no tā, kā, uh, kādā mehāniskā veidā šis ziņojums ir uh, radīts. Ir jāatcerās, ka šis uh, ziņojums tiek veidots katru gadu, tiek uh, organizēta konsultanta grupa, kas uh, ziņo, kas uh, apmāca Eiropolu par ziņojumu rakstīšanu, te ir dažādi veidi eksporti, eksperti iesaistīti, tāpat arī ir konsultanti iesaistīti, kas šogad mums ieteica izmantot šo konkrēto terminu. Mēs paklausījām šim padomam, arī daudziem komentāriem, kas minēja, ka džihādisti terorisms iespējams ir labāks termins. Ir ja tīpaši piekrīt Intveldes kundzei, kas aicināja padarīt šo definīciju vēl skaidrāku, lai mēs visi saprastu, par ko tad īsti šeit ir runā. Jā, varbūt tas izklausās kā tāda e, nevarīga atvainošanās, bet, manuprāt, e, šī, šis izpratnes trūkums pastāv visā Eiropas Savienībā, un tas arī atainojas veidā, kā šis ziņojums tiek rakstīts. Vēl kāds svarīgs piemērs Mēs definējam terorismu balstoties uz dalībvalstu sniegto informāciju. Mēs ziņojam par teroristiskiem uzbrukumiem tad, kad dalībvalstis pašas ziņo par šādiem uzbrukumiem, kad dalībvalstis atzi, ir atzinušas šos uzbrukumus par teroristiskiem uzbrukumiem. Iespējams, ka Vācijas definēts un atzīts teroristisks uzbrukums netiktu definēts par teroristisku uzbrukumu Beļģijā vai Spānijā. Uh, Jebkurā gadījumā mums ir vienkārši tā mehāniski jāatspoguļo tie dati, ko mums ir sniegušas dalībvalstis. Mēs ar vienu turpinam strādāt pie šī jautājuma. Mums ir šī konsultantu grupa. Šķiet, ka arī Lībe komiteja ir tāds kā konsultants šajā jautājumā. Un es noteikti uh, nodošu tālāk tos padomus, ko jūs šodien mums sniedzāt bet iespējams te ir runa par to, kā uzlabot Eiropas Savienību kā tādu, kā definēt uh, terorismu Eiropas Savienībā un kādas definīcijas izmantot. Citas jomas, kurām pieskārās vairāki runātāji. Diez de Mera un arī Romero Lopes, eh, Lopes un Rīnvaldes konze runāja par šo jautājumu. Šķiet, ka ir notikušas izmaiņas situācijā. Protams, ka tā ir tāda plaši pazīstama terorisma tendence. Intveldes kundze minēja, ka iespējams, ka. Through the internet. And the example I gave you of the Al-Qaeda core leader. Par individuāliem no, noziedzniekiem. Jā, protams, arī internets ir iespēja, kā piesaistīt uh, vājāko sabiedrības grupu interesi, kā aicināt, lai viņi sāktu rīkoties vardarbīgi. Es domāju, ka tas ir viens uh, no piemēriem, kura šī tendence īpaši palielinās. Iespējams, daudz no šiem gadījumiem mēs uh, būtu varējuši paredzēt ātrāk, Daži gadījumi, protams, ir tādi neprognozējumi, piemēram, Breivika gadījums. Nu, nelieli brīdinājumi signāli, kāpēc viņš eh, iepirka tik daudz ķimikāliju, bet viņam bija arī tāds diezgan loģisks izskaidrojums, eh, viņam piederēja uh, saimniecība. Bija grūti pareģot to atzina arī Norvēģu varas iestāde, ka šis cilvēks paveiks tik briesmīgu noziegumu. Ir daudz piemēru, kur uh, varas iestādēm ir grūti uh, nepieļaut kļūdas un novērst šāda veida teroristiskus uzbrukumus. Ziņojums nevar detalizēti publiskot uh, veiksmīgas izmeklēšanas, kur ir uh, izdevies novērst teroristiskus uzbrukumus, protams, līdz brīdim, kad uh, krimināla process ir noslēgts. Dažkārt šeit ir runa par tādām lielākām izmeklēšanām, kur tiek pētīti teroristu tīkli. Eiropol stāsta, ka ir notikušas vairākas veiksmīgas izmeklēšanas, tādas notiek katru gadu, un tās ļauj mums novērst uh, noziedzīgus nodarījumus. Eiropas Savienība, diemžēl, nedarbojas uh, konsolidēti šajā jomā. Ja runa par organizēto noziedzību, tad Eiropol ir ļoti iesaistījies dalību valstu izmeklēšanā par ļoti smagiem organizētās noziedzības veidiem. Es negribētu teikt, ka šeit ir runa tikai par pretterorismu. Šeit galvenokārt ir runa par nacionālajām varas iestādēm, kas rīkojas savas valsts interesēs. Ir jāatcerās, ka uh, sadarbības līmenis Eiropas Savienībā, vismaz Eiropolā, neparādās tik modernā un plašā līmenī, kā mēs vēlētos to redzēt. Dalībvalstis eh, cenšas, protams, šeit eh, darboties savās interesēs, jo šī joma ir ļoti sensitīva. Hankīsas kundze, es varētu iespējams jums sniegt eh, atbildi rakstveidā. Jūs uzdevāt, inform, uzdevāt jautājumu par bezpējas organizāciju lomu, par nevalstisko organizāciju lomu. Es nezinu, vai mums ir kāda saikne ar Irānu, man vismaz nav šādas informācijas. Boskurts kundze runāja par eh, ekstrēmistu labējās pārna aktivitātēm. Šķiet, ka pēc uzbrukuma Norvēģijā tika organizēts uh, agrīnās reakcijas tīkls visā Eiropā, un 6 vai 7 dalībvalstis nodrošināja analītiķus, kuru uzdevums bija tūlīt uh, izpētīt uh, šī Norvēģijas negadījumā, šī Norvēģijas incidenta ietekmi uz turmāko attīstību. Tas nozīmē, ka um, analītiķi no, no Ziemeļvalstīm un arī no Lielbritānijas, Polijas, uh, Vācijas ir iesaistījušies šo noziegumu risināšanā, un tas visi šie analītiķi norādīja, ka Breiviks nebija saistīts ar labās pārna organizācijām. Bet jebkurā gadījumā tas mums ļauj labāk saprast, vai uh, citas dalība valstis arī apdraud līdzīgi apstākļi sabiedrībā un varētu izvērsties līdzīga vardarbība. Es domāju, ka mums tagad ir labāka izpratne par šiem jautājumiem. Uh, Radikalizācijas izpratnes tīkls par to runāja komisija. Šī ir viena no iniciatīvām, ko uh, atbalsta arī koordinatori un arī Eiropol. Tas ļautu mums veicināt Eiropas Savienības cīņu pret terorismu. Boskortas kundze par Turciju var jums atbildēt, ka mēs ļoti labprāt sadarbosimies ar uh, Turcijas varas iestādēm. Pašlaik mums spēkā ir tāds pamatlīgums, mēs labprāt to modernizētu, nodrošinātu, lai tas ir tāds uh, plašāks nolīgums, mēs labprāt sadarbotos arī ar organizētās noziedzības un e, kriminālu uh, vienību Turcijā. Mēs esam saņēmuši arī politiskos signālus no Ankaras, bet, diemžēl, nav vēl šī galīgā atbilda saņemta. Sipels kundze, jūs uzdevāt jautājumu par 174 uzbrukumiem. Es varētu jums sniegt atbildi rakstveidā, bet eh, šeit bija runa par ļoti dažādiem uzbrukumiem. Uzbrukuma mērķi bija valsts iestādes un uzņēmumi. Es nedomāju, ka šeit ir kādas konkrētas, kāda konkrēta viena īpašība, ko varētu minēt, bet es jums sniegšu atbildi rakstveidā. Rumānijas, eh, ne, es atvainojos, pārējie runātāji, Vaidenholcera kungs, runāja par resursiem. Apmēram 10% no Eiropola resursa, apmēram 50% no mūsu ekspertiem strādājas, strādā pie šīs jomas. Manuprāt, tas ir pareizi, ņemot vērā Eiropola pašreizējo lomu un ņemot vērā arī to, ka mums ir ļoti dažādas intereses Mums ir jācīnās pret kibernoziegumiem, pret organizēto noziedzību un arī cita veida noziedzīgiem notarījumiem. Īntveldes kundzes piekrītu, ka, protams, ir ļoti labi, kā ir daudz apsūdzēto, daudz notiesāto, un noteikti tas arī pierāda, ka šīs tendences ir kā samazinās, bet tajā pašā laikā šie uh, nelēmīgie gadījumi Norvēģijā un Tulūzā. Mēs nevaram šeit eh, pielikt punktu. Mums ir jāsaprot, ka draudi vēl ar vienu pastāv. Protams, mums ir jānodrošina eh, reakcija, vajadzīgi spēki, kas par to vērstos. Šeit lēmumus pieņem dalībvalstis pašas. Un, ja runa par Eiropas Savienības reakciju, Manuprāt, šī reakcija ir pietiekami pareiza. Protams, mums ir varbūt viedokļu atšķirības par uh, to, kā izsekot teroristu finansējumu, bet tāpat arī ir jādomā par to, lai Eiropas Savienības potenciāls tiktu maksimāli izmantots, lai mēs varētu vērsties pret visa veida teroristiskām aktivitātēm Eiropā. Es vēlējos vēlreiz paskaidrot vienu piezīmi, es nevēlos, lai man šeit citētu. Mūs noteikti eh, iekšlietu un drošības departaments ASV neko nediktē. Ļoti daudzas Eiropas Savienības aģentūras ir iesaistītas šajos projektos, un ir arī tādas aģentūras, kas darbojas uh, pēc uh, Eiropas pēc ASV diktāta. Mēs darbojamies pēc mūsu pašu direktoru vēlmēm. Lielas paldies par sniegto informāciju. Paldies kolēģiem par sadarbību. Sirikšēdētāji saka paldies arī tūkiem par um, papildus minūtēm. Tad uh, slēdzu sanāksmi šajā pēcpusdienā turpināsim darbu rītdien pulkstens deviņos. So